entuziastiski atbalsta šo priekšlikumu, līdz ar to ir pieņemts mūsu šo divu dienu darba plāns. Tagad sekos Eiropas padomas un komisijas paziņojumi par 30. janvāra neformālās Eiropa padomas sanāksmi. Gribēju mūsu vidū sveikt Van Rompēja kungu un uh, komisijas priekšsēdētāju Barozo kungu. Pirmais uzstāsies uh, Hermans Van Rompējs lūdzu. Mr. President, uh, dear colleagues. Priekšētāji kungs, cienījamie kolēģi, pēdējo divu gadu laikā Eiropas līderiem ir nācies pieņemt smagus un reizēm sāpīgus lēmumus, lai stabilizētu eirozonu. Lai arī tas bija nepieciešams, mēs arī redzam, ka tas bija tā vērts. Mēs apzināmies, ka finanšu stabilitāte ir nepieciešams nosacījums ekonomiskai augšupējai. Mums ir jādara vairāk, it īpaši runājot par ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību. Tādēļ mēs esam ieviesuši Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, Eiro plus un Eiro semestri. Izaugsmu un nodarbinātību mēs vienmēr par to domājam. Martā Eiropa padomu un koncentrēsies uz Uh, struktūrālo izaugsmi, un starp citu lielākā daļa ekonomiku mūsu valstīs 2010. Uh, gada un 2011. gada laikā uh, piedzīvoja izaugsmi. Pirmdienas neformālās Eiropadomas laikā mēs koncentrējāmies uz izaugsmu un darba vietām. Lielākā daļa diskusija bija par šiem jautājumiem, lai gan vienlaikus mēs apstiprinājām galīgo teksta versiju Eiropas stabilitātes mehānismam un pēdējām izveidot līgumu par koordināciju valstīs, kas ir monetārajā un ekonomiskajā savienībā. Jūs redzēsiet paziņojumu, kuru apstiprinājuši Eiropas padomus dalībnieki, ka mēs esam to nodēvuši par izaugsmē drausmīgu fiskālu konsolidāciju un darbvietām draudzīgu uh, izaugsmi. Un ko mēs ar to vēlamies pateikt? Samazināt deficītus, bet nesamazinot mūsu investīcijas nākotnē, ieguldījums apmācībā, uh, izpētē zaļajā infrastruktūrā, veicinam konkurētspēju mūsu uzņēmumiem, vienlaikus uh, padarot vieglāku noalgošanu. Izaugsmas stratēģija nosadz vairākus aspektus - īstermiņā un ilgtermiņā. Ekonomiskā politika un konkurētspēja ir tāpat arī konkrētas nodarbinātības politikas, uh, nacionālas kompetences un savienības kompetences. Mēs koncentrējāmies uz trīs prioritātēm Pirmkārt, radīt darba vietas jauniešiem. Pagājušajā nedēļā saņēmu vēstuli no Eiropas jauniešu fóruma, kurā viņi rakstīja, ka jaunieši krīzes laikā un ekonomiskos taupības apstākļu laikā viņiem nevajag kādu skaistus vārdus, viņiem vajag skaidrus ieguldījumus. Tādēļ mēs piekrītam izmantot piemos ES līdzekļus, lai izveidotu uh, mācību vietas un palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem. Nodarbinātības veicināšana galvenokārt ir pa katru valsts pašas atbildībā, bet mēs kopā kā savienība arī varam nākt palīgā un mēs to darīsim. Katrai dalību valstī ir jāizveido darba vietu plāns kā darba no, daļa no nacionālās reformu programmas. Otra prioritāte - palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem piekļūt kredītam, piemēram, izbrīvējot pieejamos ES līdzekļus, lai atbalstītu darba devējus. Pēdējās ECB investīvas arī nāk mums talkā, lai izvairītos no kredīta uh, izsīkšanas un uh, recesijas pārsināšanās. Un trešā prioritāte ir vienotais tirgus. Mēs esam apņēmušies to vairāk izmantot, Uh, izstrādāju digitālo un enerģētikas tirgu un prioritāti jāpiešķir pasākumiem, kas visvairāk veicinās izaugsmi un darba vietu radīšanu. Mēs izlēmā, izlēmām par vairākām parādlīnijām, jauniem tirgojumiem un par uzticības atgūšanu Eirozonai, kas uh, atjaunotu arī patērētāju un uzņēmēju uzticību, kā tas bija 2009. gadā pēc finanšu krīzes un nesen pazeminot uh, eiro apmaiņas kursu, tas var veicināt eksportu pieaugumu. Tas ir viss īstermiņā. Mūsu mērķis ir nodrošināt labvēlīgu skatu, un lai iegūtu konkrēts rezultāts, ir nepieciešams ilgāks laiks, bet mums nav šaubu, ka Dānijas prezidentūra šos rezultātus iegūs. Tālāk par līgumu. Es zinu, ka tas jūs ļoti interesē un tas noslēdz nodeļu, par kuru tik daudz runāts teju divus gadus. Kā es jau daudz reiz esmu šajā telpā teicis, mums ir nepieciešama pārvaldības struktūra, kas pietrūk uzsākot eiro projektu. Šis līgums ir kā daļa no reformām ekonomiskajā pārvaldībā, ko mēs esam panākuši pēdējo divu gadu laikā. Reformas, kas veicina atbildību un solidaritāti, un kur iekļauts sešu dokumentu komplekts, kas veido mugurkaulu jaunajai pārvaldības arhitektūrai. Šis līgums ir par labāku atbildību un labāku uzraudzību. Katra valsts, kas to parakstīs, apņemās ieviest parādu bremzi savās tiesību aktos, eh, ieteicams konstitūcijas līmenī un ar mehānismu, kas nodrošina šo normu ievērošanu. Tādējādi valsts veicinās savu uzticamību Tas ir svarīgi, lai atgūtu uzticamību. Un būs liels solis uz, uz priekšu uz ciešāku fiskālo integrāciju un labāku pārvaldību Eirozonā. Tas ievērojami stiprinās prognozes fiskālai ilgspējībai un valstu parādu apkalpošanas iespējām un izveicinās izaugsmi apņemoties īstenot šādu paškontroli šādā līgumā, parāda mūsu ilgtermiņa un neatgriezenisku vēlmi uh, atrisināt situāciju ar deficītiem un parādiem. Līgums maina arī vairākumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu parādu procedūras. To nevarēja izdarīt ar sešu tiesību aktu komplektu. Tas ir tīpaši svarīgi šī procesa uzticamības iegūšanai tā nav apņemšanās uz taupības pasākumiem, tā ir apņemšanās finansēt šo izdevumus valsts, lai gūtu ienākumus, nevis dzīvot uz parādu. Arvien vairāk valstu izdevumu ir, lai apkalpotu parādus, nevis lai ieguldītu valsts parādos un valsts ieguldījumos. Šāds parāds ir apdraudējums mūsu sociālajiem modelim, kā lielākā daļa Eiropadomas dalībnieku un arī Eiropas parlamenta deputātu, es vēlos, lai šie jautājumi tiktu risināti grozot esošos līgumus, nevis veidojot jaunus. Jūs zināt, ka nepieciešamā vienprātība tam netika panākta. Nebija cits izvēles, kā eh, iet šādu ceļu un to darot. Es personīgi biju apņēmies šo jauno programmu pēc iespējas tuvāk uh, saglabāt Eiropas Savienības līgumiem. Mēs neizveidojam atsevišķu organizāciju, bet līdzekļus, kā stiprināt mūsu savienību. Tāpat izveidojot arī Eiro plus paktu. Es ceru, ka mums izdosies integrēt šo līgumu citos Eiropas Savienības līgumos. Tāpat vēlos uzsvērt, ka personīgi iesaistījos, lai saglabātu Savienību pēc iespējas ciešāk kopā apzinoties, protams, īpašo Eirozonas situāciju. Mūsu valstis, kas ratificē šo līgumu, piedarīsies Eiro samitos, kad uh, tā Eirozonas pamatlīguma un nosacījumi tiks skatīti un kad tas uh, saistīs līgumslēdzēju, saistīts ar līgumslēdzēju konkurētspēju. Šis līgums stāsies spēkā tik līdz 12 Eirozonas valsts to būs ratificējušas. Šajā darbā mums palīdz uh, parlamenta pārstāvi Kalķēri, Broka kungs, un visiem viņiem es vēlos teikt paldies. Parlamentu uzstājība uz saskanotību ar etu, esošiem līgumiem bija ļoti liels palīgs un palīdzēs darbā pie jaunā līguma. Bez šī fiskālā līguma mēs atbalstījām arī līgumu starp 17 valstīm par Eiropas stabilitātes mehānismu. Tas tiks parakstīts šonadēļ, lai varētu stāties spēkā no šī gada jūlija. Šī pastāvīgā ugunsmūra agrā stāšanās spēkā ļaus ierobežot krīzi un atgūt uzticību. Tā darbība arī tiks vērtīta no parlamenta puses, kā es jau norādīju 22. marta vēstulē jūsu referentiem. Kā tik panākt vienošanās decembrī, mēs izvērsēsim šī mehānisma resursu piemērotību nākamajā Eiropadomas sanāksmē, kas notiks mazāk kā pēc četrām nedēļām. Un pēdējais komentārs, lai gan tas oficiāli nebija iekļauts darba kārtībā, mēs īsumā runājam par trīs svarīgiem ārpolitikas jautājumiem, galvenokārt par ļoti labiem un stingriem secinājumiem, kurus pieņem ārlietu padome 23. janvarī. Mēs atbalstam ierobežojušus pasākumus pret Irānu, to starp naftas embargo, kā par to vienojās ārlietu ministri, un paudām savu sašutumu par šausmu darbiem, kas ir veikti Sīrijā, un aicinam ANO drošības padomu eh, spērt visus nepieciešamos soļus, lai pieliktu šīm apspiešanām punktu. Pēc kopējās darbības Lībijā, mēs redzam, ka tas ir iespējams. Priekšādāja kungs, tas ir viss no manas puses, un soli pa solim mēs virzamies uz priekšu, veidojot ekonomisko un monetāro savienību. Neiet uz priekšu tik ātri, kā mēs cerējām, bet ar katru reizi mēs panākam lielāku vienošanos dalību valstu starpā. Tas notika arī šo pirmdienu, tas bija ļoti pozitīvs uh, solis un dod daudz cerību. Paldies! Paldies, man Rompēkungs, un tagad uh, uzstāsies Eiropas komisijas priekšsēdētājs Barozo Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Eiropas padomas priekšsēdētāja kungs, cienītie deputāti. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību diviem galveniem jautājumiem, kas tika apspriesti 30. janvāra pēcpusdienā neformālajā Eiropadomē. Pirmām kārtām Eiro padome bija viens no pirmajiem soļiem, ko spēra valstu un valdību vadītāji, lai pateikt, ka nepietiks vien ar finanšu stabilitātu un ekonomisko disciplīnu. Nē, viņi piedāvāja konkrētus priekšlikumus, lai varētu cīnīties pret jauniešu bezdarbu un finansēt MVU. Mēs runājām par tādām lietām, kas, protams, sagādā ārkārtīgi daudz rūpju mūsu pilsoņiem, tādām kā izaugsme un ilgtspēja Itālijā, kā arī jaunas darba vietas. Es zinu, ka esmu par to daudzreiz runājis Eiropas parlamentā, un jūs arī atbalstat mūsu redzējumus 2020. gada stratēģiju. Tikai kopā mēs esam spēcīgi. Protams, ir vēl jāspēr turpmāk soļi, un mēs turpināsim iet pa šo ceļu. Uh, Otrs jautājums ir saistīts ar Eiropas komisijas eh, vēlēšanos saglabāt spēcīgu Eiropas institūciju lomu un runāt par kopienas metodu. Tagad mēs runājam par jaunu ekonomiskās pārvaldības fāzi, kas balstīta uz Eiropas pusgadu. Un valdības saprot, ka E, daudz jautājumu ir jārisina gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī, piemēram, darba vietu jautājums. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram visu laiku risināt sociālos un ekonomiskos jautājumus tikai nacionālā līmenī. Ja runājam par jaunu darba vietu radīšanu, šeit noteikti ir nepieciešama eiropeiskā dimensija. Protams, arī dalību valstīm ir jādarbojas, bet šīs aktivitātes ir jāpapildina ar Eiropas devumu. Mēs saprotam, ka mums ir jāiet pa ļoti garu ceļu, lai nonāktu pie ekonomikas atveseļošanās, bet mēs turpināsim izmantot savus efektīvos instrumentus, lai turpinātu cīnīties pret uh, finanšu krīzi. Protams, mums vajadzēja apzināties, eh, ka ir nepieciešama valstu līderu vienošanās par Eiropas stabilitātes mehānismu, lai tas varētu sākt darboties jau šī gada jūlijā. Uh, Kā mēs vienojamies decembrī, martā mēs pārvērtēsim resursu e, efektivitāti, gan runājot par stabilitātes mehānismu, gan stabilitātes instrumentu. E, Pirmdien mēs runājam par darba vietām un izaugsmi, par potenciālu, un mums ir jāsaprot, kāda, kāds ir mūsu galvenais iegums, tas ir Eiropas vienotais tirgus. Mums vajadzētu pātrināt vienotā tirgus akta pieņemšanu, un līdz 2015. gadam ir jāpilnveido arī digitālais iekšējais tirgus un es ceru, ka jūs arī atbalstīsiet izaugsmas paktu, ko tagad uz priekšu virza Dānijas prezidentūra, un, protams, viņi saprot, kādas mums ir kopīgās prioritātes. Mēs vēlamies uzlabot uzņēmējdarbības klimatu un radīt nepieciešamos priekšnosacījumus, lai mazie un vidēji uzņēmumi Eiropas Savienībā varētu zelt un plaukt, jo MVU rada tikai 8, rada vesels 80% darba vietu, un tas ir noticis tikai pēdējo piecu gadu laikā laikā. Šeit runāja par Eiropas Savienības MVU. Mums ir, e, protams, arī jāsadarbojas ar augošajām ekonomikām ārpus darbī, dalību valstīm. E, pagājuši gadu mēs piedāvājam jaunus noteikumus MVU, lai tie vieglāk varētu saņemt Eiropas Savienības finansējumu, un mēs e, runājām arī par uzņēmumu, vienkāršāk pieeju uzņēmumu kapitālam. Uh, Pirmdien es lūdzu, lai valstu līderi ir vēl ambiciozāki un lai viņi samazina to birokrātiju, kas joprojām gulstas uz MVU pleciem. Runājot par jauniešu bezdarbu, es prasīju konkrētus priekšlikumus, lai šīs galīgi nepieņemamās tendences palēninātu. Protams, ir jāgarantē lai visi jaunieši vai nu varētu atrast darbu, lai viņi varētu atrast jaunu izglītības vietu vai profesionālu apmācību vismaz eh, četrus uh, mēnešus pēc skolas beigšanas. Mums ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu, un es esmu uzrakstījis arī vairāk valstu premjerministriem, lai piedāvātu konkrētus rīcības plānus. Ir jau runāts par 22 miljārdiem eiro, kas ir pieejami Eiropas sociālajā fondā, lai varētu radīt jaunas darba vietas. Protams, mums ir arī jāuzlabo jau esošo programmu efektivitāte, tā tad Erasmus, uh, izglītībai, uh, Eiro profesionālajai apmācībai un vēl Da Vinci programma. Uh, Padome pēc piecām nedēļām izstrādās konkrētas vadlīnijas visām dalību valstīm. Protams, turpinās arī dialogs ar sociālajiem partneriem, ņemot vērā, ka viņu palīdzība ir izšķirīgi svarīga, lai palīdzētu pieņemt pareizos lēmumus. Es tikos ar sociālajiem partneriem Eiropas līmenī un zinu, cik apņēmības pilni viņi ir, lai cīnītos pret šo briesmīgo sērgu, proti jauniešu bezdarbu. Par ko mēs vēl apspriedāmies neformālajā Eiropadomē? Mēs runājām par uh, līgumu, kas radīs Eiropas stabilitātes mehānismu. Īstenībā tas ir ārkārtīgi svarīgs solis, lai spēcinātu monetāro un finansiālo savienību. Mēs esam sasnieguši progresu, varbūt ne tādos tempos, kā daudz vēlējās redzēt, bet mēs patiešām esam daudz ko sasnieguši Eiropas Savienībā. Tāpat 25 valstis vienojās par eh, ekonomikas un monetārās savienības stabilitāti, uzraudzību un disciplīnu. Īstenībā tas ir nepieciešams, lai turpinātu saglabāt mūsu pilsoņu uzticību. Šis līgums īstenībā pat nebija komisijas izvēle, bet gan tāds Eh, rezultāts, ka daudzas dalībvalsts negribējās grozīt Lisabonas līgumu, bet tas fakts, ka 25 no 27 dalībvalstīm parakstīja šo līgumu, pierāda, ka dalībvalsts ir gatavas kopīgi cīnīties pret problēmām un eh, nedalīties šeit eirozonas un ne eirozonas dalībvalstīs. valstīs. Kopīgi ar parlamentu mēs esam vienojušies par galveniem principiem, proti Eiropas Savienības likumu prevalēšana, institūcija gara ievērošana, visu dalību valstu līdztiesīgums un Lisabons līguma norma spēkā stāšanās piecu gadu laikā. Īstenībā nedrīkst vājināt komisijas lomu un dalību valsts, kas parakstīja līgumu, atzina, ka komisijai ir centrāla loma, lai parūpētos par Lisabonas līgumu un kopienas metodas pilnīgu īstenošanu. 25 dalībvalsts teica, ka joprojām ņems vērā gan kopienas metodu, gan Eiropas parlamenta intereses. Uh, Komisija ir gatava joprojām cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, un es vēlējos pateikties uh, Eiropas parlamentu trim deputātiem, kas piezvan, piedalījās sarunās. Sarunu laikā mēs darbojāmies ļoti uh, labā garā, uh, valdīja patīkama gaisotne, un šodien es jums gribu teikt, ka tā vēstule, ko uh, Elmārs Broks un Galtieri nosūtīja Olī Rainam, tika uzņemta atzinīgi. Es gribēju pateikt, ka šī bija arī Eiropa padoma, kurā pirmoreiz piedalījās Mārtiņš Šulcs kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Un Eiropa padome uzsākot, eh, Šulca kungs arī uzstājās ar runu. Es eh, ļoti augstu vērtēju to, ka viņš paudz savu apņemšanos cieši sadarboties ar, gan ar padomu, gan ar komisiju. 23. novembrī pagājušajā gadā komisija izstrādāja tā saukto divu dokumentu paketi, eh, izstrādājot eh, dažādas grozījumas līgumos, piemēram, 31. un 36. pantā, runājot arī par sekundāro likumdošanu. Saskaņā ar to Eiropas komisija, ņemot vērā Lisabonas līgumā atrunāto, piedāvās vēl vairāk spēcināt izaugsmas un um, stabilitātes paktu. Uh, Un, protams, mums ir jārūpējas par nevainojumu darba norisi, līdz šis līgums tiks pārņemts Eiropas Savienības līgumos. Protams, bez demokrātiskas leģimitātes mēs nevaram cīnīties pret mūsdienu izaicinājumiem. Eiropas demokrātija ir mūsu spēcīgākais instruments, un pateicoties tam, mēs varam saņemt demokrātisko uh, likumību, tādā veidā garantējot Eiropas Savienības izaugsmu un labklājību. Paldies par uzmanību!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 Tā ir atbilde, Eiropas atbilde uz uh, um, problēmām, kas uh, valda Eiropā. Es gribētu paust trīs vēlmes. Pirmkārt, lai šis līgums tik pēc iespējas ātrāk ratificēts, tālāk, lai tas tiktu pēc iespējas ātrāk īstenots, un treškārt, lai, šī vēl, lai šīs nolīgums pilnīgi tiktu iekļauts visā Eiropas Savienībā. Dārgie, eh, dārgie kungi, dāmas un kungi. Šis līgums eh, mums liek ievērot eh, noteikums, kurus ir gļu, grūti īstenot, taču tie ir svarīgi budžeta eh, līdzsvaram. Bieži vien te ir runa arī par reģionāliem un vietējiem, vietēja līmeņa deficītiem. Cīņa pret deficītu un uh, vēlme rast uh, izaugsme ir divas uh, viens un tās pašas medaļas puses. Un te ir jādomā pirmkārt par cilvēkiem, kas saskars ar šīm problēmām, ar bezdarbniekiem. Ir jābūt arī struktūrālām un tātad ilgspējīgām izmaiņām. Pirmkārt, ir jāpārveido tēriņu uh, Uh, struktūra, jāraugās, kur līdzinājā praksa mūs ir novadusi. Jāņem vērā, ka uh, valstis arvien vairāk aizņemās. Otro, par otro metro metodu iestājas uh, Eiropas Tautas partija, padarīt mūsu ekonomiku konkurētspējīgus, to norādīja arī Barozu kungs, stiprinot vietējo tirgu. Par visiem tekstiem balsošana notika jau sen, taču problēma ir tā, ka tie netika īstenoti. Un es lūkšu, lai komisija pēc iespējas ātrāk sniegtu informāciju, kuras valstis neīsteno šīs apņemšanās, jo tā gal galā ir līguma sargātāji. Iespējams arī Francija, dārgais draugs, saka Dalokums deputātam. Katrai uh, valstī ir jāapzinās savu pienākumi, un to var darīt uh, samazinot uh, izdevumus, uh, kas uh, gulstas uz uzņēmēju pleciem, un uh, dalību valstīm ir jāveicina konkurētspēja. To var darīt, uh, izmantojot līdz šim neizmantotos Eiropas fondu līdzekļus. Pienācis laiks labāk izmantot šos fondus, īstenojot investīcijas projektos, kas nodrošina izēkursmin darba vietu izveidi. Tālāk ir jādomā par pētniecību, inovāciju Eh, ņemot vērā, ka viens ceturtdiena jauniešu ir bez darba, tad mums ir jāpalīdz viņiem iegūt tās prasmes, kas viņiem nodrošina strādāt, eh, iegūt darbu visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Dala kungam, un tagad uzstāsies Svabods kungs SD grupas vārdā uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģis, kolēģi. kolēģi Tā tad mēs varam saprast, ka Eiropas uh, Savienībā bezdarba rādītāji ir sasnieguši augstāko līmeni 13 gadu laikā. Līdz ar to mums ir jāpieņem tādi lēmumi, kas ir novatoriski, bet mēs uh, neesam pārliecināti, vai šie lēmumi jau kad stāsies spēkā. Uh, bet šī balsu daudzveidība un klaigāšana, kā arī šķelšanās Eiropas Savienībā joprojām turpinās. Uh, un kāds Eiropas komisārs tā, e, arī pieņēma tādas lēmumus, kas īstenībā samazina demokrātiskās struktūras Grieģijā. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisāram nav nekas bilstams par demokrātiju un pilsoņu tiesībām Grieķijā. Paldies. Protams, mums ir jāsaprot, ka eh, pie tā zināmā mērā arī ir novedusi kanclere Merkele, kas ir pārpratusi vadības un līderības lomu Vācijā. Jā, Vācija ir ekonomiski spēcīga, bet ja mēs runājam par līdera lomu, tad ir uh, jāuzlabo saliedietība Eiropas Savienībā, nevis Eiropa jāturpina šķelt. Handelsblatt tagad raksta, ka, Eiropas, eh, ka Vācija sēž tagad neved uz Eiropu, bet īsnībā tā tam vajadzētu būt. Ja es drīkstu dot padomu Merkels kundzei, viņai vajadzētu meklēt jaunus partnerus, jo nākamais eh, Francijas prezidents, viņa vārds ir François Hollands, un mēs atbalstam nākamo Francijas prezidentu un arī viņa apņemšanos eh, veist sarunas par šo līgumu atkārtoti. Uh, Un īstenībā Sarkozī uzstāšanās nevienam nepalīdz un uh, spraužu sprunguļus arī Merkels kundzes riteņos. Ja mēs domājam arī par jauno līgumu saturu, kas noticis Portugālē pēdējā laikā, šie Eiropadomas lēmumi valstīm nepalīdz un tāpat arī nepalīdz tirgos ieviest kaut kādu stabilitāti. Uh, naudu no finanšu tirgiem mums ir uh, jāinvestē patiesajā tautsaimniecībā, pateicoties arī, piemēram, finanšu transakciju nodoklim. Mums ir jāpiešķir vairāk līdzekļu arī zemākajām sabiedrības grupām, jo viņiem šī nauda ir nepieciešama visvairāk padomas priekšsēdētāja kungs, nu, beidzot jūs sākāt arī runāt par eh, bezdarbu, galvenokārt par jauniešu bezdarbu, bet vai jūs man varētu paskaidrot, kādēļ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 šeit, eh, piemēram, ja mēs runājam par budžeta disciplīnu, tad nav nekāda sankcija un nav nekāda ieteikuma, bet runājot par jauniešu bezdarbu, nu pēkšņi ir vesela gūzma ieteikumu. Un visbeidzot vēlējos pateikties iepriekšējām priekšsēdētājām Būzekam, kas eh, panāca to, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētāji var piedalīties Eiropadomēs un vēlējos pateikties arī parlamenta sarunu vedējiem. Viņiem izdevās eh, novērst lielas kļūdas. Vēlējos pateikties arī Mārtiņam Šulcam, mūsu priekšsēdētājiem. Viņš atrada pareizo toni, nekā uzstāties Eiropā domē. Mums nākotnē vajadzētu izvairīties no tā, lai aplamais šī līguma kurs uh, tiktu sistematizēts, un ja tas tomēr stāsies spēkā, ir jāievieš izņēmumi. Dārgais Martin Šulc, nu varbūt mēs varam nožēlot, ko mēs esam ievēlojuši, jo, piemēram, uh, Eh, ja citi nožēlo, ka Šulcs tika ievēlēts par priekšsēdētāju, tad citi atkal ir priecīgi, jo parlamenta balss taps skaļāk nākotnē. Paldies! Dank, Svobodā. Paldies, Svobodskungs! Ja mēs runājam. Nu, es biju ļoti dāsns tev atvēlot runāt, runāšanas laiku, ņemot vērā arī iepriekš pateikto. Lamsdorf kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, lūdzu. Ja, e Paldies, eh, Svobodas kungs, lūdzu ņemiet vērā, ka tās pašas valstis, kas eh, vissmagāk cieš eh, no parādu krīzes, ir valstis, kurās ir visaugstākais jauniešu bezdarba rādītājs, un es gribēju pateikt, ka mēs te runājam arī par uzņēmumiem, jo uzņēmumiem arī ir jāpieņem cilvēku darbā un sankcijas tikai situāciju pasliktināt. Un tālāk, vai jūs varētu arī pieņemt zināšanai to, ka Francijas pilsoņu un pilsoņu paši ievēlēs savu prezidentu? Paldies!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 Nu jā, protams, pilsoņi un pilsonis dosies pie vēlēšanu urnām. Uh, uz šo jautājumu jau ir eh, atbildēts, bet ja Sarkozī jau tagad stāsta, ko viņš darīs pēc vēlēšanām, tad izskatās, ka mēs jau esam pateikuši, kāds būs vēlēšana iznākums. Uz citiem jautājumiem atbildot, gribēju pateikt, ka jauniešu bezdarbs ir Eiropas līmeņa temats. Tā uzskat man politiskā grupa, mēs to nevaram pieņemt. Un jauniešu bezdarbs arī tādēļ ir tik augsts, ka mēs tik ļoti uzticējāmies tirgumu un nedomājam, ka mums vajadzētu ieviest kaut kādus eh, ļoti proaktīvus pasākumus. Nu, pasak paskatieties, kas notiek valstīs ar zemāko bezdarba rādītāju. Viņi ir varbūt piekopuši nedaudz citu politiku, un arī ETP grupai um, bezdarbs ir ļoti smaga problēma, un tas, ka jauniešiem ir jāsāk savu profesionālo dzīvi jau stājoties bezdarbnieku rindās, ir kas tāds, ko nevaram pieņemt. Paldies, un tagad liberāļu un politisko. Un, Demokrāta grupas vārdā Ferhofštāt kungs. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Šis samits, eh, kas notika pirmdien, bija par izaugsmi un par eh, darba vietām, bet, manuprāt, eh, rezultāts un novērtējums man tāds pats kā Dola kungam. Tad rezultāts bija tikai vārdi, septiņas lapus pilns ar vārdiem, septiņas lapus ar labiem nolūkiem. Un, manuprāt, tas, kas ir nepieciešams šīs krīzes vidus ir nevis septiņas lapas vārdu, bet uh, rīt darbības Eiropas Savienības puses un Eiropas Savienības institūciju puses, un tikai pāris piemēri. Vispirms Eiropas patents. Tas ir nozīmīgs instruments, lai panāktu izaugsmi, un vēlos teikt, ka jau vairāk kā gadu tā ieviešana ir bloķēta, un Tas tādēļ, ka lielās valstis uz doto brīdi nevar vienoties par uh, amatu sadalījumu. Tāda lūk ir realitāte. Nevar vienoties, kurā valstī atradīsies šī iestāde. Tas ir pat smieklīgi un dramatiski, jo tikmēr MVU maksā astoņas reizes vairāk, lai aizsargātu savus izgudrojumus, nekā maksā uzņēmumi Amerikā. Tādēļ es jautāju padomus un komisijas priekšsēdājiem, ja Lielbritānija, Vācija un Francija nevar vienoties, kādēļ tad nenovi, nenovietot šo institūciju Briselē? Tā kā mēs jau, Bendit kungs, darījām ar pārtiks aģentūru 2001. gadā, manuprāt, ir jocīgi, ka mums ir uh, samits par izaugsmi, bet eh, vienlaikus nespējam eh, ieviest šo Eiropas patentu. Un eh, nākamais piemērs par projektu obligācijām. Cik reizes jau mēs esam runājuši par projektu obligācijām šeit Eiropas parlamentā? Mēs jau gadiem par to runājam, un jautājums, kāpēc mēs nevaram jau rīt sākt izmantot šīs obligācijas Eiropas Savienību. Kādēļ ir jāgaida divi gadi, visu laiku jārunā padomē un citās institūcijās? Un vēl trešais piemērs. Milzīgais apjoms neizmantotās eh, naudas struktūra fondos un citos fondos. Mēs varētu mainīt regulējumu nekavējoties. Jūs zinat, kāda ir problēma. Ja ievietojat vienu eiro struktūra fondos, tad viens eiro ir uh, jāiegulda arī attiecīgajā valstī, bet šīm valstīm uz doto brīdi nav iespējams to darīt, piemēram, pa Portugālu runājot. Kādēļ mēs nevaram nekavējoties mainīt šo attiecību? un nekavējoties izmantot šo neizlietoto naudu, palīdzot valstīm, kas cīnās ar recesiju, piemēram, Grieķijai un Portugālai. Tas, kas ir nepieciešams šodien, lūk, rīkoties, nevis radīt septiņas lapus pilnas ar vārdiem. Un būtiska problēma šodien eiro krīzē ir tāda, ka mums ir jauns līgums, mums ir fiskāla disciplīna būsim grozīgi. Mums ir sešpaka, divpaka jauns līgums. Bet kā mēs cīnīsimies pret augstajām aizdevumu likmēm, kas joprojām pastāv pēc tam, pat, kad Eiropas centrālā banka ir rīkojusies tādās valstīs kā Spānija un Itālija. Jūs visi zinat, ka aizdevumu likmē ap 6% tas ir nav īstenojams uz ilgu laiku. Montikungs var pieņemt kādus lēmumus grib, bet tas nevar turpināties un Itālija nespēs atgūties, ja uh, aizdevuma likme būs 6%. Mēs, kolēģi, jau vairāk kā tūkstots miljārdu eiro esam ieguldījuši cīņā ar šo krīzi. Vienu triljonu eiro nodokļu maksātāju naudas, bet vēl joprojām neredzam šai cīņai galvu. Uh, un iemesls tādēļ, ka vienmēr mēs ejam tikai pusceļu. Mums ir nepieciešams struktūrāli risinājumi šai krīzei. Un struktūrāls risinājums, manuprāt, tas nozīmē, ka mēs disciplinēti risinām kredītu parādu krīzi. Ir jāizveido šis izpirkšanas fonds un noslēgumā priekšsētāji vēstījums vācu nodokļu maksātājiem šāds izpirkšanas fonda izveidi. Tas būtu obligāciju turētāji, kas saņem mazākas aizdevumu līkmes, un tas būtu risinājums šai krīzē. Mans vēstījums ir, izmantosim šo priekšlikumu par izpirkšanas fondu un likumdošanas darbā īstenosim to pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Paldies, tagad uzstāsies Hārmsas kundze zaļo grupas vārdos četrām minūtēm. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, pēc Eiropadomas es avīzēs lasīju ka daudzi šo eh, fiskālo paktu apzīmē kā meistarstiķi, bet ja mēs ar to iepazīstamies tā pamatīgāk, tad es varētu to nosaukt daudz savādāk. Nu, kas tad īsti notika? Ir sagatavots līgums Tas eh, joprojām tiek gatavots, mēs nezinām, pie kā tas viss novedīs, un šis līgums mērķē uz to, lai Eiropas Savienībā eksistējušie līgumi tiktu ievēroti, un šis līgums tiek balstīts uh, uz kādu fundamentu, kas atrodas ārpus līgumiem un vēl kādam izdodas uh, uh, tādā veidā pilnīgi iedzīt stūrī demokrātiju. Nu, ja tas skaitās kaut kāds meistars darbs, tad uh, Rompeja kungs, Barozo kungs, es nezinu, vai es joprojām varu jūs uztvert nopietni. Es domāju, ka jūs esat politiski daudz viedāki nekā par to varēja secināt pēc jūsu teiktajām runām šodien Eiropas parlamentā. Uh, Es gribēju teikt, ka tā visa ir tāda politiska šarāde. Es neuzskatu, ka mūsu pilsoņi par to sajūsmā sitīs plaukstas. Mūsu pilsoņi saprot, ka šāda šarāda Eiropas padom, Eiropa padomas laikā viņus vienkārši krāpīja. Kāda ir pat lielākā problēma? Lielākā problēma ir tāda, ka valstu parādi ir galvenais krīzes uh, problēma cēlonis. Es mēģinu saprast šo krīzes analīzi. Es nevaru uh, tik un tā nonākt pie tāda paša secinājuma. Bet mēs visu laiku sūdzamies un strīdamies par valstu budžetu disciplīnu, un tas īstenībā krīzi tikai padziļina. Un par ko tad vajadzēja īstenībā debatēt šajā uh, Eiropadomē? Vajadzēja runāt par programmu, kā cīnīties pret recesiju valstīs, ko krīze skāvus vissmagāk. Jūs te atkal runājat par uh, darba vietām un izaugsmi. Uh, Es domāju, ka īstenībā svarīgākie jautājumi tika apspriesti kaut kur, nu, gaiteņos tā starp citu. Es māku gan lasīt, gan rēķināt. Nu, kur tad ir šī nauda, ko jūs solījāt? Kur ir šis finansējums, ar ko jūs varat pamatot savus izteikumus, dāmas un kungi? Es to nevaru saprast tagad. Paskatīsimies uz Grieķiju, uz Portugāli. Protams, ir uh, arī briesmas, ka tas varētu inficēt citas valstis. Kas ir nepieciešams Grieķijai? Taupības komisārs. Vēl viens briesmu instruments, ko ir izdomājuši Eiropas tehnokrāti, kas jau ir izveidojuši Grieķijā tehnisku valdību un par premjeru iecēluši uh, tehnisku finansistu, viņiem ir nepieciešams taupības komisārs. Īstenībā nē, viņiem ir nepieciešama godīga analīze un godīga apņemšanās veidot labāk nākotni. Protams, tur ir nepieciešama pretrecesijas, pretrecesijas programma, investīcijas infrastruktūrā un citur. Tādā veidā varētu radīt programmas, kas varētu palīdzēt Eiropas Savienības uzņēmums mudināt investēt Grieķijā. Nu, un te mēs runājam par parādu komisāru, par taupības komisāru tā vietā, lai iedrošinātu Grieķiju, lai runātu par Grieķijas nākotni. Nu, tas bija vienkārši bēdīgi. Es biju patiešām nokaunējusies Rompē kungs par šīs Eiropadoms iznākumu. Un visbeidzot. Eh, kā jūs attiecaties pret tām valstīm, kas vēl nav iestājušās Eirozonā? Tas jums man vienreiz ir jāpaskaidro zem četrām acīm, kā jūs to uh, man varētu paskaidrot. Nu, protams, neesmu Donalda Tuska labākā draudzene, un mums ir pilnīgi atšķirīga politiskā izglītība un atšķirīgas politiskās pozīcijas, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienību un par tām valstīm, kas vēl joprojām ir labklājīgas, nu, šajā kontekstā mēs noteikti varam ņemt paraugu no Donalda Tuska. Jā, un viņš uzdrīkstējās pacelt savu balsi pie šī milzīgā galda, kur sēdēja citi līderi. Un tas, kas notika Eiropa padomē, man nav pieņemama. Paldies! Paldies Harmsas kundzei! EKR e e grupas vārdā uzstāsies Kalenen kungs uz trim minūtēm. Thank you, um... Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka parlamentā valda vienošanās par to, ka Kaut arī šī pakotne ir pieņemta un vēlāk tā tiks raficēta, protams, tādu secinājumu gluži nevar izdarīt, ja Svobodas kungam ir taisnība par eh, Franciju un citās valstīs notiekošo, tad tas patiesībā nelīdzēs atrisināt šo krīzi. Es, būdams fiskāli konservatīvi noskaņots, varētu sacīt, eh, es varētu būt apmierināts par to, ka mēs iestājāmies par uh, nostabilizētām uh, finanšu sistēmām. Taču es kā demokrāts tomēr uzskatu, ka, e, ka valstīm pašām ir jāpievērš e, uzmanību, ko viņas dara. Mēs sociālismu tagad padarām nelegālu. Un ja tam mēs tā ļausim turpināties, te visām vēlēšanām Eiropā nebūs nekāds jāks. Es esmu brīvā tirgu e, konservatīvs pārstāvis, es iestājos par monetāro disciplīnu, tomēr mēs nedrīkstam uzlikt savu skatījumu par pienākumu citām uh, Uh, valstīm. Mēs, mums jānodrošina, ka taupība nav uz mūžiem un ka pastāv gaisma tuneļa galā. Tomēr mums ir jāparedz iespēja dalībvalstīm izstāties no zonu, no eirozonas. Mēs, uh, liek, mēs nolēmjam valstis emigrācijai un nabadzībai. Uh, Man šķiet, ka valstīm jābūt Eiropā pašām brīvām izvēlēties, kādu valūtu tās veido. Mēs, protams, nevaram mācīt eh, tām būt taupīgām, ja mēs paši tādi neesam. Padomājiet, kā izskatās šie Eiropas samiti, kā tur eh, tiek rīkoti banketi, kā tur visādi drošības pasākumi tiek ieviesti. Tā, padomājiet, kā nodokļu maksātāji jūtas par šādu izšķērdību. Tā laikā, kad uh, Eh, vietējie tēriņi vairs nevar būt tik lieli, tāpēc, ka ir jāmaksā vairāk Eiropas katlā. Uh, mana uh, grupa na, nekād neiestājas par šādu vienotu tirgu. Mēs uh, esam paredzējuši pārskatīt um, valsts iepirkuma noteikums un vienotā tirgus noteikums. Protams, pavaru, pavērt vienoto tirgu nebūtu nekāda jēga, ja mēs nepavērtu savu uh, tirgu pārējai pasaulē. Tieši tur nu kaut kas reāli notiek. Daudzi no šiem soļiem ir eh, vidustermiņa, ilgtermiņa, taču ir viens solis, kas jāspēr tagad, lai mūsu uzņēmumi varētu attīstīties. Protams, viens no veidiem, kā Eiropa varētu cīnīties pret bezdarbu, būtu vienkārši atteikties no šī nodarbinātības direktorāta Eiropas komisija. Uh, Tad mēs varētu atteikties arī no uh, grūtnieču nodarbinātības direktīvas, visādām citām direktīvām, kas neļauj uh, cilvēkus nodarbināt. Ja, protams, mēs nevaram izveidot darba vietas, ja mēs tikai runājam par tām un pieņemam visādas rezolūcijas. Patiesībā mēs, eirokrāti, Eiropas parlamenta deputāti, nekās darba vietas nevaram izveidot. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir ļaut uzņēmējiem pašiem pieņemt lēmumus, uh, Tieši tas ir nodarbinātības avots, un tas ir arī sociālā nodrošinājuma avots. Kad es biju tikko kļuvis par Eiropas deputātu, tad uh, tāds sauklis bija Lisabonas darba kārtība. Bija paredzēts izveidot jaunas darba vietas un Eiropu padarīt konkurētspējīgu līdz 2010. gadam, bet kas no tā īsti sanāca? Tas vārds Tagad vārds Biskī kungam. Gulē grupas vārdā. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, finanšu tirgu liberalizācija ir novedusi pie tā, ka tirgi e, piedzīvo tādu attīstības līkni, kas joprojām nevar tikt kontrolēta. Mums ir radikāli jāvēršas pret spekulatīvām darbībām tirgos. Tikai tādā veidā mēs varēsim samazināt krīzi. E, bet tā vietā pieņemot eh, fiskālo paktu, mēs eh, vēl vairāk spēcināsim šo vienpusīgo koncentrēšanos uz sociālam samazinājumiem un eh, taupības politiku. Tiek samazināti budžeti, tiek samazināts iemaksas dažādās sistēmās, un mana politiskā grupa to noraida. Pat starptautiskais valūtas fonds to vērtē noraidoši. Tādi finanšu speciāli reālisti runā, ka Eiropas Savienība ir iekļuvusi tādā uz deflāciju virzītā parādu spirālē. Protams, tagad ir pieņemts jauns līgums, un pēc tam ir jāpiespiež dalību valstīm to pārņemt savā nacionālā likumdošanā. Ja tas nenotiks, tad Eiropas kopiena tiesa un komisija valstis sodīs. Tas ir absurdi, nedemokrātiski un tādā veidā dalību valstis zaudēs savas būtiskākās tiesības, proti tiesības pieņemt savu budžetu. Ir pilnīgi nepieņemami, ka solidārā palīdzība valstīm, kam klājas visgrūtāk, tiek sniegta tikai tad, ja tās ir apņēmušās saistības saistībā ar šo fiskālo paktu. Uh, tas īstenībā Eiropas Savienības galvenās vērtības uh, upurē uz finanšu tirgu altāra. Un mēs uh, īstenībā nesaprotam, kas ir mums vajadzīgs, bet kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs jauns pakts izaugsmē, attīstībai, nodarbinātībai, iz, izglītībai un arī investīcijām. Un visu pirms mēs gribam, lai Eiropas parlaments, kā arī pilsoņi varētu piedalīties visos demokrātiskajos procesos, jo šo līgumu ir jāpieņem vai nu pateicoties referendumam, vai veicot plašas sabiedriskās konsultācijas. Paldies, Bīskī kungs, un tagad EFD grupas vārdā Farač kungs. Well, congratulations! Nu, varu visus apsveikt Kamerons kungs uz rīta likums kreņķēties. Jūs domājat, ka viņš ir skeptiķis, jūs ar viņu parunājāties, un īstais Kamerons ir atgriezies. Kas gan notika ar veto? Veto vairs nav patiešām Kamerona kungs aktīvi atbalsta šo diezgan šausmīgo paktu šo lēmumu iznīcināt un pazemot nāciju valstis, kas neatbilst tādiem vācu skatiem par to, kādai jābūt ekonomikai. Man šķīta, ka Vācijas finanšu ministru piedāvājumi iesakot, ka komisārs dotos uz Atenu un pārņemt valsts vadību. Man šķita, ka tas ir tikai joks. Es nevar pat iedomāties, ka pat šī savienība varētu tik zemu krīst, bet, protams, tā bija tikai pārunu pozīcija. Un tagad Grieķijai ir tāda diplomātija šaujamā priekšā. To jau 19. gadsimtā izmantoja pret Atenā. Nevar noliekt, ka Grieķija ir tik vien kā kolonija. Un tā ir šausmīgi milzīga kļūda. Grieķija nav nekāds apakš uzņēmums, kurš ir bankuras priekšā, kur galvenai mītnei jāierodas un jāpaņem vadība. Grieķija ir nācija ar savu dvēseli, lepnumu, vēsturi. Viņi taču paši izdomāja demokrātiju. Viņiem tagad ir grūti laiki, jaunieši, puse jauniešu nevar atrast darbu, un tādēļ, Rompoja kungs, ka viņi ir pieņēmuši eiro. Jūs redzat šo nelaimi valstī, un jūs šeit runājat par darba vietu radīšanu. Uh, nekas no tā nenotiks. Un atcerieties, šie cilvēki ir nonākuši izmisumā un jūtas pazemoti, un izmisoši ļaudis mēdz darīt izmisuši, izmisīgas lietas, un es ļoti baidos par to, kas notiks Grieķijā, ja mēs turpināsim šo neprātīgo ceļu, un kā Barozo kungs jau zina, Portugāla ir nākamā. Paldies! Tagad Bronsa kungs kas uh, pārstāv pie grupām nepiedarošos deputāts. Lūdzu, jums pusotru minūti. Paldies. Kamerona kungs sacīja, ka viņš uh, pieļaus, ka uh, Eiropas Savienības iestādes uh, īsteno šo līgumu. Taču viņš nevar apsolīt, ka viņš kaut ko neļaus, ja viņš to nevar novērst. Es esmu lasījis šo līgumu projektu, un, un eh, tur ir minēts, ka 273. pāns ir īstenojams, lai piespiestu īstenot šo līgumu. Un tad sanāk, ka Eiropas Savienības tiesai būs teikšana jebkurā lietā dalībvalstīs, ja uh, iesaistītās puses ir pakļauts šī līgumam. Uh, Iespējams, ka te tomēr nav paredzēts, ka varētu uzlikt sodu dalībvalstīm par noteikumu neievērošanu. Un te arī nevarētu patiesībā uzlikt sodu par pārlieku lieliem uh, budžeta iztrūkumiem. Uh, minēts šajā projektā ir, ka komisija var iesākt uh, uzsākt uh, tiesvedību. Bet 273. pāns patiesībā attiec tikai uh, uz strīdu situācijām starp dalībvalstīm, nevis uz strīdiem ar komisiju. Tātad komisijai te nav nekāda teikšana. Patiesībā no tā izriet, ka komisijai šajā līguma uh, projektā vispār nav nekāda teikšana. Komisija varēs pateikt, kuras valstis ir pārkāpušas līgumu, taču tās, tā neko tālāk nevarēs ar to darīt. Uh, Ja līgumu vajadzēs īstenot, tad būs nepieciešams jauns līgums, par kur akar būs jāvienojas. Man šķiet, ka apvienotāji karalistei uh, pilnīgi būtu nepieļauj piekrist eh, šādam līgumam. Iespējams, ka šis līgums tagad tiek izmantots, lai pakļautu verdzībai Eirozonas valsts, bet tu, turpmāk tad būs mērķi pakļaut mūsu. Es atvainojos, neredzēju uz zilo kartīti. Kam jūs gribat uzdot jautājumu? Diemžēl runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Es, kā vācietis, vēršos pret to, ka demokrātisko Vāciju šeit salīdzina ar nacionālu sociālismu. Tādēļ es gribu, lai šis kungs, tātad Farač kungs, atvainotos, jo neviens Eiropā ko tādu neizmanto. Jūs tādā veidā tikai kurināt naidu Eiropas parlamentā. Farač kungam ir jāņem atpakaļ savu vārdi, vai jums ir jāprūpēs, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Some might say, and indeed, Jā, daži varētu teikt, ka vispopulārākā avīze apvienotā karalistē izmanto šo vārdu. Un runājot par naidu, pasies, ko dara Eiropas projekts. Mums ir Vācijas avīze, kas nosoda itāļus par to, ka viņi ir uh, vārguļi un par to, ka grieķi ir slinki un tā. Tāpat uh, avīzēs liel, zināmākie uh, Vācijas uh, politiķi tiek attēloti nacistu uniformās. Mēs zinām, ka projekti, šis projekts ir veidots, lai mēs mūs apvienotu harmoniski, bet rādās, ka tagad tas mūs uh, sašķeļ, un ja viena valsts ir, kura man nepatīk, planā eh, runāt, eh, tā ir apvienotā karalists, jo mūsu attiekšanās pret Grieķiju jau 19. gadsimtā nebija pieņemama. Nacionālismu eh, Eiropas parlamentā propagandē tie, kas šeit uz galda savā priekšā noliek valsts karodziņu, lai propagandētu nacionālismu. Un, ja neesmu kļūdījies, jūs arī piedarat pie šiem kolēģiem. Tagad Broka kungs. President. Das Wort hat der Kollege Brok. Lūdzu, dod vārdu kolēģim Brokam. Farage kungs, lūdzu apsēdieties. Farage kungs turpina kliegt bez mikrofona. Farage kungs, es jūs saucu pie kārtības. Lūdzu apsēdieties. Es jūs saucu pie kārtības. Deputāta Faradža kungs, savādāk jums būs jāaiziet no zāles. Broka kungs. Priekšsēdētāja kungs, padoms priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Barozo kungam un Van Rompēja kungam, ka pateicoties viņu darbiniekiem, Eiropas parlaments varēja veiksmīgi vest sarunas. Tālāk es gribēju teikt, mēs negribējām šādu līgumu, mēs gribējām kopienas līgumu, bet eh, veto dēļ, ko izteica apvienotā karalista, tas nebija iespējams. Bet mēs teicām, ka mēs gribam regulēt finanšu tirgu, lai šis kazino mūs nenoved nabadzībā, lai tas mūs nenoved pie sabrukuma. Un tāpēc vajadzēja kaut kādus līgumus un normas kad es šodien eh, klausos šajā cirku, uh, Eh, ka tiek izmantota pagātnes valoda, bet mēs, Eiropas parlaments, atnesām tādu demokrātiju, labklājību un godīgumu, kāds vēl līdz šim nebija pie, pieredzēts, un es neļaušu, ka kāds to bradās kājām un mēģinās iznīcināt. Dāmas un kungi! pateicoties šim līgumam, ir iespējama apgrieztā Eh, apgrieztā vairākuma balsošana, parādu bremze un EKT. Un līdz šim tas nebija iespējams. Un mums ir jāsaprot, ko izlem kopiena, ko izlem dalību valsts, un ar lielu atbalstu mēs to arī panācām. Mēs panācām, ka tiek pieņemta kopienas likumdošana, Eiropas parlaments piedalās ar koplēmumu procedūru un Barozo kungs izstrādājiet kaut kādus priekšlikumus. Nerunāsim tikai par divu tupaku, ir jāizteno arī izaugsmas pakete. Grieķijai un citām valstīm ir nepieciešams, uh, lai tiktu būvēta jauna nākotne, ir nepieciešama fiskālā disciplīna, ir nepieciešams struktūrāls izmaiņas šajās valstīs. Mums vajadzētu izmantot Eiropas iespējas. Ja 16 miljārdi eiro ir ieskaitīti Grieķijas kontā un Grieķija nevar mums piedāvāt projektus, tad mums viņiem ir jāpalīdz. Svobodas kungs, tas mums ir jādara, mums viņiem ir jāpalīdz, lai viņi varētu veicināt izaugsmu. Nu, par to mums ir jārunā. Un es gribēju pateikt, Merkels kundze eh, cīnās par izaugsmu, disciplīnu un struktūrālām pārmaiņām. Un tie ir trīs trīs vaļus, ko tas balstās, bet jūs aizmirstāt disciplīnu un iznīcināt nākotni, ja jūs disciplīnu aizmirstat. Nu, tas arī ir jāplūko kopskatā. Vēl pēdējā piezīme. Eiropas parlaments ievēro kopienas metodi, bet es uzskatu, ka mums ir nepieciešama dubultā solidaritāte, ko pieprasa Merkels kundze, un katram ir jāsatīra savu dūvi priekšā, mēs par to cīnāmies. Un lūdzu, sociālisti, ja jūs balsosiet par Sarkozī kungu, tad par, par, atcerēsieties to, ja jūs tagad apvainojat ar ko zīkungu, tad sociālisti ļoti daudz ir salaiduši grīstē. Un bez Sarkozī īstenībā Francija arī piedzīvot ļoti grūts laiks. Paldies! Broka kungs, eh, izņēmuma kārtā es jums atvēlēju vēl vienu lieku minūti, jo jūs tik veiksmīgi vedāt sarunas eh, kā Eiropas parlamenta pilnvarotais. Kolēģi, Broka kungs, vai jūs mani dzirdat? Nu, lūdzu, esiet tik laipns un klausieties, ko es saku. Nu, īstenībā te ir eh, īsti zilo kartīšu plūdi pēc jūsu uzstāšanās. Un pirmais, kas pacēla zilo, zilo kartīti, bija Madlēnerkungs, tādēļ došu vārdu tikai viņam. Lūdzu, Madlēnerkungs, paldies priekšsēdētāji! Uh, īstenībā Farage kungs uzsvēra vienu ļoti būtisku argumentu. Piemēram, uh, Broka kungs, jūs teicāt, ka Eiropas Savienība rūpējas arī par svešajiem, bet īstenībā tas tik ilgi nevarēs turpināties. Vai jums šķiet, ka ir iespējams pieņemt kaut kādus līgumus bez pilsoņu uh, pavaicāšanas, bez konsultācijas ar pilsoņiem? Uh, Vai jūs varēsiet, piemēram, pārliecināt Nīderlandes pilsoņus, lai viņi balso par ko tādu, kas viņiem nav pieņemams? Nu, mums ir jāsaprot, ka demokrātisko iespēju robeža ir pārkāpta. Nu, varbūt, ka grieķiem, nīderlandiešiem, vāciešiem arī beidzot ir jādod vārds, lai viņi varētu noteikt, kādu viņi redz šo Eiropas nākotni. Paldies. Broka kungs, lūdzu, jums vārds atbildēja. Prezident. Priekšsēdētāji, kolēģi man ir jāpasaka, ka katrai valstī ir jāievēro normas un ir jāparūpējas, lai normas tiktu ievērotas. Ja normas tiek ievērotas, tiek pieņemta likumdošana, tiek ratificēta līguma, tad tam visam arī ir jāsako. Par neko citu mēs šeit nerunājam. Otrām kārtām visi pasākumi tiek ieviesti tikai ar eh, parlamentu vienprātību, tātad ar Grieķijas parlamentu piekrišanu, Vācijas parlamentu piekrišanu un tā tālāk. Un Briti nevar pateikt, eh, eh, kam ir jānotiek Vācijā. Un mēs ņemam vērā arī mazā cilvēka intereses. Un ja mēs varētu ieviest šāda uh, taupības komisāra posteni, tad tas īstenībā nodarbotos tikai ar tām valstīm, kas neievēro normas. Bet es gribēju pateikt, ka nevajadzētu kaut kādu īpašu izcinājumu Grieķijai. Paldies, paldies! Un tagad uzstāsies Stevens Hughes, SD grupas vārdā. Lūdzu! Much, President. Liels paldies priekšsēdētātāji! <clears throat> Vienošanās, kas tika pirmdien sanā, panākt par izaugsmu darba vietas, beidzot. Uh, Eh, iestājas par saprātīgām ekonomikas politikām un nodarbinātības politiku, kas veicinātu sociālo kohezē tieši. Par to iestājās man grupa kopš krīzes sākuma, taču nelēma ir tā, ka izvēli jūs jau iz, izdarījāt, eh, pieejot pr prātīgākai pieejai, fiskālajai eh, stabilitātei. Šī sešu dokumentu pakotne jau bija liels ļaunums un pašreizējais līgums vēl, vēl jau ļaunāks ja jūs tiešām gribat būt inteliģenti, tad dariet pat vairāk. Padomi varētu izveidot eh, kopā ar parlamentu reālu eiro obligāciju sistēmu un radīt manevru telpu jaunajām investīcijām. Un mēs te ierosinājām uh, jaunu um, eh, finanšu darījumu nodokli, kas, uh, veidot, kas ļautu iegūt vēl 200 uh, miljonus eiro. Uh, Un uh, pašreizējais ekonomiskais stāvoklis tiešām varētu uzlaboties, ja tiktu sniegtu prātīga atbildi. Kalanan kungs sacīja, ka šis līgums padarīs sociālistus par pilnīgi nelegālu. Es gribētu pateikties par to, viņam par to, ka viņš tik skaidri pauda konservatīvo nostāju. Jūs, vārtāt... Paldies Jūza kungam, tagad Balzas kundze, Alda grupas vārdā vienu minūtu. Thank you, President. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Darbi un izaugsme ir pats svarīgākais, par ko mums jārunā, un tagad ir jārīkojas. Vēl viens jautājums, kas ir guvis nozīmīgumu, ir krīze jauniešu starpā. Un tas ir uh, uh, šausminoši, cik daudz jauniešu ir bez darbi. ECB darbības varbūt uzlaboja garstāvokli, bet mēs nevaram pieņemt, ka triljonu izmantos banku sistēmu, un tas jau norāda, ka kaut kāda pārnese jau notiek. Jautājums, vai šī paudze varēs stāties tam projektīm, vai arī vienkārši kopā ar bezdarbu to pārnesīs uz nākamo paudzi. Šiem jauniešiem nav nec darbu, nec iespēja iegūties mājvietu, un ja uh, finanšu sistēma būs pilna ar šādiem neveiksmīgiem gadījumiem, un tie, kas mā, mēģina vainot tautas partiju par uh, banku pārbaudēm vēlos atgādināt, ka darījums bija tāds, ka būtu nodrošinājumi un šie pārbaudījumi, un tā kā šie nodrošinājumi nav ieviesti, viss ir pasliktinājies. Tāpat arī citas lietas ir kavējušies, un tāpēc situācija nav uzlabojusies. EKR grupas vārdā došu vārdu Epinkungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pirmām kārtām es vēlējos. Uh, uh, uzteikt šo fiskālo disciplīnu, bet īstenībā tas ir aizkavējies par desmit gadiem. Mums ir nepieciešams aktivitātes un lēmumi, kas uh, atrisinās šīs problēmas, bet Eiropas zo zonā ir daudz problēmu. Grieķija Eirozonā neatgūsies. Itālija, Francija un Spānija īstenībā Eiro dēļ lielā mērā zaudēja savu konkurētspēju. Mums ir jāsaprot, ka arī paaugstināt nodokļi neatrisinās situāciju, kā tas šķiet Sarkozī kungam. Katru reizi, kad viņš parādās televīzijā, viņš piedāvā jaunus nodokļus. Es nezinu, kādēļ franču sociālistiem ir nepieciešami. Uh, nepieciešams savs prezidenta kandidāts, jo Sarkozy ar katru dienu kļūst sociālistiskāks. Tālāk Rēnkungs nāk no valsts, kas vienreiz eh, dzīvoja zem cara dūras, viņš visu par to zina, bet, nu, īstenībā Maskava nekad nevarēja ieviest tādas politikas nostādnes savās uh, pakļautībā esošajās valstīs, kā vēlas ieviest mūsu um, Somu cārs Reins. Paldies! Tagad Santergārta kungs goja grupas vārdā uz pusotru minūtu. Tak, formen. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu paust manu ambrīnu par šī samita rezultātiem. Tie tiešām bija neticami ir valstis, kurām ir eh, finanšu problēmas, tad eh, tās tām vienkārši vajag uzlikt sodus, un tad kā ar burbu nūjiņas mājienu problēma ir atrisināta. Tad kāpēc mēs to jau agrāk ne, neizdomājam pirms gadiem, ja jau tas ir tik vienkārši, tik efektīvi? Kāpēc eh, mēs nevarētu izmantot šo metodu arī attiecībā uz citām problēmām? Piemēram, ja kādai dalībvalstī ir pārāk liels bezdarba līmenis, tā vienkārši var uzlikt sodu. Vai, ja kādā valstī ir pārāk daudz nabadzīgu cilvēku, nu tad cīnīsimies ar nabadzību uzliekot sodus. Valsts un valdība vadītāji tik tā gluži negribējiet. tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu ir bez darba vai dzīvo nabadzībā, taču šiet, ka tas ir pieņemams, par to sodu neuzliek. Taču, ja valsts iestājas par aktīvu investīciju politiku nākotnē, aizņemoties, lai veidotu zaļās darba vietas, izmantot, piemēram, vēja enerģiju, vēja ģenerators un tā tālāk, tad gan tā būtu sodāma. Piedodiet, bet vai tas tiešām nav eh, tāds ļoti vienveidīgs skatījums? Es saprotu, ka Eiropadomas sanāksme mm, pirmdien notika Beļģijas, uz Beļģijas streika fona, un tas turpināsies. Cavēlas kundze, FD grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropadomē pieņemtie lēmumi šonedēļ novedīs pie eh, vienotā tirgus pilnveides un ekonomiskās koordinācijas. Ko mēs pieredzam šodien? Īstenībā mēs runājam par vienotu Eiropu. Ja mēs gribam parūpēties par to, lai Eiropa kļūtu par vienotu visu dalību valstu savienību, līdzīgi kā tas ir Amerikas Savienotajās valstīs, gribēju pavaicāt, vai jūs esat kādreiz piedzīvojuši, ka, piemēram, kāds deputāts no Mičiganas uh, uzstātos un izteiktos, piemēram, uh, par Kaliforniju, kurā ir milzīgi parādi, un mēģinātu pret viņiem izvērst sankcijas. Es domāju, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai parūpētos par to, ka, lai Eiropas Savienības projekts eh, turpinātu palikt pie dzīvības. Nepamatota kritika, uzbrukumi, eh, paskaidrojumi, kas ir domāti eh, tikai kā kritika, īstenībā tas ir uzbrukums valstīm, bet katra valsts sastāv no pilsoņiem, un tādā veidā demokrātija tiek mīdīta kājām, un tas rada risku demokrātijai kā formai. Mēs mēģinām eh, startautiskās darba organizācijas normas padarīt vājākas. Protams, ir jābūt konstruktīvai kritikai, arī kritizējot Grieķijā notiekošo, bet aiz mazās Grieķijas slēpjas visas tās problēmas, ko līdzi nesa krīze, un šīs problēmas nav saistītas tikai ar Grieķiju, un katrs vai, var sviest pirmais akmeni tas, kas apgalvos, ka viņš nekad nav pieļāvis kļūdas. Protams, Grieķija ir pieļāvusi kļūdas, tā cīnās ar problēmām, bet ar tām cīnās visa Eiropas Savienības problēma. Nu, beidziet vienu reizi apvainot Grieķiju, un katram ir jādara savs darbs. Un tagad versīšos pie vācu kolēģiem. Mēs redzam šķelšanos Eiropas Savienībā. Grieķija un citas valstis, piemēram, galvenokārt Ziemeļa valstis. Priekšsēdētā kungs lūdzu vēl vienu minūti. Tātad šīs valstis pieprasa, lai Vācija kā vienīgā valsts dotos uz priekšu. Es lūgtu lai viss tas, ko mēs šodien piedzīvotu, jums kāpot par vielu pārdomām. Mēs patiešām uh, varam izraisīt lielu risku. Mums patiešām vajadzētu apsēsties pie galda un aprunāties. Paldies, un tagad mazlērēns kungs. Viņš ir pie grupām nepiedarušs deputāts. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Eh, jaunajā gadā jau bija pirmā Eiropa padome un mūsu politiskā grupa PVV, eh, nu, īstenībā nevarētu teikt, ka tie bija lieli panākumi. Nekas jauns nav panākts un it kā Grieķijā viss eh, nokārtosies pats no sevis un darba vietas radīsies pašas no sevis, un uh, jūs saprotat, ka valstu parādu, kas ir 120% apmērā, nevarēs vienā dienā izdzēst. To zinat jūs, to zinu es, to zinu visi ekonomisti. Jūs spēlējat pokeru ar pilsoņiem, tas ir meļu pokers, un jūs to spēlējat arī 2012. gadā. Barozo kungs, kā jūs varat eh, šeit Eh, pateikt, ka ir eh, jāsamazina jau tā niecīgā eh, portugāļu pensija, ko cilvēki saņem. Tie ir 200 eiro mēnesī. Arī tirgi tam neusticas. Priekšsēdētāja kungs 20. 3 miljoni eiropiešu tagad uh, Eiropas Savienībā ir zaudējuši darbu. Ļoti daudz jaunieši ir bez darba. Es domāju, ka Eiropas Savienība grib rūpēties par labklājību, bet īstenībā mēs te piedzīvojam lielu murgu. Un priekšsēdētāji kungs, mēs labprāt vēlē, vēlējāmies iepazīties ar jaunā līguma tekstu, bet īstenībā teksts izskatīšanai tika piedāvāts tikai tad, kad uh, padomu to jau bija parakstījusi. Paldies! Paldies, un tagad Roila kungs ETP grupas vārdā. Tas ir CDU-CSU delegācijas jaunievēlētais priekšsādātājs. Novēl jums panākums darbā. Paldies, paldies, dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mēs vienojāmies par labu risinājumu. Nu, protams, varēja atrast labākus risinājumus, bet, diemžēl, citreiz politikā ir jāizvēlas mazākais ļaunums, ir jāsasniedz iespējamais labākais rezultāts. Un ar to ir jāsamierinās, un pēc tam solīt pa solītim jāturpina uz tā būvēt. Un īstenībā mēs jau pirms gada par to vienojāmies pieņemot sešpaku. Es nesaprotu visu šo uztraukumu. Mēs taču gribējām, lai nauda tiek tērēta taupīgi, mēs gribējām ieviest disciplīnu, noteikums, mēs gribējām rūpēties par izaugsmi. Un tagad mums tas pēkšņi nav paprātam, mums nav pieņemama forma un vīza, kā tas tiek darīts, bet mums, protams, eh, ir visas iespējas to uzlabot, un Elmārs jau to minēja. Un tad tagad lielu grupu priekšsēdētāji te spēlē teātri. Es gribēju jums pateikt, ka tagad tik grūtos laikos tādu teātru spēlēt ir bezatbildīgi. Tas ir bezatbildīgi. Es esmu sašutis, priekšsēdētāji kungs. Nu, ir vienkārši nepieļaujami piekāpt tādu lētu uh, politisko reklāmu šajā brīdī. Un tagad pašiem sludināt naidu un šķelšanos, tas nav jauki. Uh, Un ja es šeit runātu tādiem vārdiem, kādus izmanto arī citu politisko grupu priekšsēdētāji, nu tad man pateiktu, ka tā nedrīkst rīkoties un tā nedrīkst izturēties citam pret citu un tā mēs nepanāksim vienotu Eiropu. Priekšsēdētājs turpina. Roilkungs, Harmsas kundze grib jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs varēsiet tūlīt runāt. Nu jā, ja es pareizi saprotu, tad sešpaka, ko pieņēma deputātu vairākums parlamentā Nu, ne visi deputāti, tad es, eh, ja es pareizi saprotu, tā ir Eiropas likumdošana, kas jau darbojas. Un kad tad sāks darboties fiskālais pakts un kurās valstīs tas eh, radīs papildus stabilitāti? Kāda, Roila kungs, kad? Railkungs, lūdzu atbildiet, es jums nevaru nosaukt datumu, bet tas norisināsies ātri un jūs zināt, ka, piemēram, ir vajadzīgs laiks īstenot šos lēmumus, un jūs e, kritizējāt šī līguma saturu ne jau tā spēkā stāšanās termiņu, un tas ir vienkārši liekulīgi. Paldies tagad, Rautmans kundze. Pusotra minūte. Merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu te nodarboties ar politisku politiku, es gribētu paust atbalstu Railu kungam. Es uzskatu, ka šis līgums arī mūs nostāda izgāšanās situācijā. To es nožēloju, tāpēc, ka š, nav jēgas atbildēt uz tirgiem krīzes situācijā šādi, jo uzticēšanās gaisot netiek vēdiet. Mēs zinām, kādas problēmas ir Grieķijā, Portugalē. Mēs redzam uh, divas valstis, divas valstis Francija, Vācija, kas visvairāk uh, sniedz savu ieguldījumu. Uh, Eiropas budžetā. Šim līgumam patiesībā vajadzētu uh, ieviest kārtību un uh, uzticēšanās gaisot visai pasaulē. Un uh, zināms, ka ir 500 miljonu, e, e miljardu eiro banku rīcībā. Un mēs cīnījāmies par mūsu Uh, mūsu pilsoņiem, mūsu vēlētājiem. Tie ir jaunieši, kas ir bez darba, tie ir pensionāri ļoti mazām pensijām. Mēs te visu laiku uh, nodarbojamies uh, ar līguma kritizēšanu, un šis līgums arī mazina nacionālo parlamentu suverenitāti. Mums patiesībā jānāk klē ar saviem labākiem priekšlikumiem. Es domāju, te nav runa tikai par nosodīšanu, un nu, pavisam ātpriekš tādā kungs, es nākšu klājā ar to, ko mēs varam piedāvāt Eiropai. Tas mēs te tagad vienkārši piedāvājam aborto lūgu, eh, loku. Ir vēlreiz jāvada sarunas par šo līgumu uz tā pamat, kas ļauj reāli koordinēt ekonomikas politiku ar eh, industriālajiem eh, projektiem, kas nodrošinā darba vietas un nozaru izaugsmi. Uh, Un te ir jāparedz arī uh, pienākumus kurus ne, nedrīkst nepildīt, ir nepieciešama solidaritāte, tiesiskums. Tas par to mums jāizstāj šajā parlamentā. Paldies. Paldies, Mauro kungs, lūdzu. ETP vārdā. Grācie. Signor... Paldies, priekšsēdāji. Paldies jums priekšsēdētāji par to, kā jūs iestājāties šajos grūtajos apstākļos ne tikai parlamentu prerogatīvas, bet arī demokrātisko veidu, kā Eiropas institūcijās tiek pieņemti lēmumi. Jūs esat atbalstījis un veicinājis to darbu, ko Broka Perhofštet kungs ir darījis, un arī es stratēģija izaugsmēji ir saistīta ar jautājumiem un ar padomis secinājumiem. Mēs gaidām, lai komisija sagatavotu jaunus priešlikumus un radīsim jaunievedumus savā lēmumu pieņemšanas procedūrās, skatīsimies uz augšu, mūsu lēmumu plūsmā skatīsimies uz parlamentu komitejās un lai tā sniedz savus priešlikumus komisijai Jūs jau dzirdējāt, ko nacionālisti teica. Viņi aizmirst, ka 65 gadu mieru un attīstības Eiropā ir izņēmums, nevis uh, nostatījums šajā mūsu kopīgā vēsturā. Palīdziet viņiem saprast un palīdziet tiem, kas valdībās šaubās un domā tikai par savu viedokli. Palīdziet viņiem vairāk domāt par to lielisko, ko mēs esam radījuši Eiropā, mazāk par savu nacionālismu. Paldies, Kultjēri kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Pēc uh, decembra samita mēs teicām, ka parlaments uh, skatīsies, kas notiekuma mazinās uh, kaitējumi. Parlaments ir apņēmies eh, piedalīties šajās ļoti smagajās sarunās, un mūsu komandai palīdzēs izvairīties no sliktākā rezultāta. Bet ir risks, ka jaunais līgums mazinās esošo institūciju tiesības, radot mehānismu procedūrus, kas darbojas ārpus kopienas mehānisma un ir pretrunā ar Eiropas uh, tiesībām. Eiropas uh, padomes priekšētājs ir uh, palīdzējis mums izvairīties no šāda apdraudējuma, un tagad ir jāstās uz ES tiesību īstenošanu par deficītu un parādu līmeņiem, un tas viss darbojas esošu tiesību aktu ietvarā, ja ne, un šī ideja par jauno struktūru ir uz laiku atmest. Mēs esam mazinājuši kaitējumu, bet fiskālais līgums nav piemērota reakcija uz krīzi. Ir ļoti dažādas lietas, kas nav pieņemams, piemēram, uh, ierobežojumi attiecībā uz parlamentu pārstāvību Eirozonas samitos. Un tas, ka varētu ieviest automātiskas sankcijas, tas šķiet apšaubāmi. Varētu atvērt runāt par projekta obligācijām, par finanšu darījumu no, nodokli. Tikai tad mēs varētu cīnīties pret eh, krīzi. Paldies! Herr Gualtieri, auch Ihnen gilt der Dank. Gualtieri, kungs, paldies uh, jums par izcilo sarunu vešanu. Man ir jāatvainojas uh, Ferhofstadt kungam. Es jums uh, nepateicos tādēļ, ka jūs esat uh, uh grupas priekšsēdētājs, bet, nu, jūs tā tad veicāt tādu dubultu funkciju, bet jebkurā gadījumā sarunu vedēja veica izcilu darbu. Sirsnīgs paldies jums par to. Un tagad Ligripas kundze, ETP vārdā lūdzu. Merci, le... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu paust Francijas delegācijas atbalstu uh, par šo līgumu. Un mēs arī atbalstām padomu secinājumus. Mēs nemaldāmies. Šis līgums ir svarīgs solis lielākas budžeta stabilitātes, finanšu stabilitātes virzienē nevar paredzēt izaugsmi, darbvietu izveidi, tad, ja netiek atveseļot viss finanšu sistēma. Šis līgums pats par sevi, protams, izaugsmi nepanāks, taču visu vienota iesaiste un atbildības uzņemšanās to var panākt. Eh, te izskanēja frāze politiķu politika saistībā ar Francijas vēlēšanu kampaņu, kur te arī tika runa par eh, e, Francijas sociālistu, eh, sociālistu kandidātu, un mēs esam pilnīgi pret sociālistu, Francijas sociālistu uzstāšanos, ka viņi ir par šīs Par šī līguma pārskatīšanas Olanda uh, kunga uh, uh, frāze ir pilnīgi bezatbildīga. Paldies, Bulman kungs. Viņš un uh, ievēlēja par SPD delegācijas priekšsēdētāju. Sirsnīgs veids jūs. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi un kolēģis. Ja mēs uh, tā bez rozā brillēm paskatāmies uz uh, ekonomisko realitāti, tad Eiropa padomes dienā tirgi uh, novērtēja Portugāles uh, aizdevumu par 17%, 5 gadu laikā un 10 gadu laikā par 20%. Nu, kā tad Eiropa doma ir atrisinājusi situāciju un uh, samazinājusi krīzi un cik lielu mieru tad tirgos ienesīs šis jaunais līgums? Uh, Ja kāds uzdod jautājumu, no kurienes tad nāk šie satricinājumi tirgos, nu tad varbūt viņam vajadzētu uh, iepazīties ar ekonomisko realitāti. Un ja kāds saka, ka mēs nedarām pietiekam daudz, tad Šulca kungs, es vēlējos jums pateikties par to drosmi un atklātību, kādu jūs izrādījāt uzstājoties Eiropa padomē, aizstāvojot kopienas metodu, runājot par konsolidāciju, bet tajā pašā laikā pieminot arī investīcijas, lai atvesaļot Eiropas tautsēmniecības pasakos jums par to, jo pateicoties jums, mēs noteikti varēsim būt saliedēti un attīstīt turpmāk tautsēniecības politiku. Paldies Bulman kungam un tagad uzstāsies Zarjuš Voļskis uz ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! gribēju pieminēt eh, kādu pievienoto vērtību, par ko mums vajadzētu runāt, ja mēs runājam par eh, fiskālā pakta īstenošanu. Jā, šis ir uzticamības pārbaudījums un finanšu tirgus to eh, reaģē nekavējoties. Mums ir jādarbojas solidāri un jāizvairās no nevajadzīgas šķelšanās. Uh, Eh, tās valstis, kas ir spēcīgākas, eh, var palīdzēt dalību valstīm, kam klājas grūtāk. Man ir divi secinājumi. Pirmām kārtām mums vajadzētu padomāt par eh, labāku parādu nomaksu, domājot arī par labāku deficītu un uh, budžeta caurumu disciplīnu. No 7 11 um, eirozonas dalību valstīm 12 uh, varēja izpildīt sošu 16% IKP likmi. Un no tām valstīm, kas joprojām nav dalību valstis, tikai viena nepārsniedz šo noteikto robežu un septiņas pārsniedz. Tātad Līdz ar to kaut kādā veidā mēs varam teikt, ka tās dalībvalstis, kas nav Eirozonā, ir jānostāda pretī tām, kas ir Eirozonā, un tādā veidā mēs varam teikt, ka Eirozona noteikti ir piepildīta eh, papildus vērtība, nevis otrādi. Paldies, un tagad Ferēras kundze SD grupas vārdā. Edit. Edīte. Ni? Ok, sorry. Jā, atvainojiet. Es vēlējos teikt, ka šis līgums ir nekam nederīgs un pat bīstams. Pirmkārt, tas ar sankcijām pastiprinās recepti, kas vienkārši nedarbojas. Kurš var ticēt ārstam, kurš neatšķir uh, diētu un anoreksiju? Būtībā pacients ir nolemts nāvei. Uh, cik daudz valstīm vēl ir jāiegrimst recesijā, lai padomu saprastu, ka diagnoze ir uzstādīta nepareizi. Mēs pārstāvjam Eiropas pilsoņus. 23 miljoni Eiropiešu ir bez darba, aptuveni 6 miljoni jauniešu bezcerīgi meklē darbu Eiropā vai komisijai un padomē nevajadzētu apzināties, ka šī fakta ignorēšana un pareizās atbildes nemeklēšana ir tāda neiejūtība, kas politiski ir ļoti bīstama. Tik smaga recesija nav eh, daļa no nemaināma likteņa. Mēs varam kaut ko darīt lietas labā. Ir pienācis laiks rīkoties, varbūt projekta obligācijas izmantot uh, kur eh, iespējas stiprināt mūsu budžetus un ieguldījumi jaunos finanšu instrumentos. Uz doto brīdi taupības pasākumi tikai uh, iznīcina mūsu uzņēmumus. Mums ir jāmeklē citas iespējas. Džanaku. Džanaku kundze, ETP, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īstenībā Eiropa padome varētu labvēlīgi ietekmēt izaugsmi un jaunas darba vietas, bet mēs te runājam tikai par teoriju. Četrus gadus pēc krīzes uzsākuma mēs vēl nevaram vērot saliedēt Eiropas Savienības darbību. Stabilitātes pakts eh, īstenībā pat nebija nepieciešams raugoties no juridiskā viedokļa. Varbūt, ka vajadzēja pieprasīt labāku disciplīnu, it sevišķi runājot par tām valstīm, kas nevēlas ievērot normas. Nu, varbūt, ka tas bija kaut kāds risinājums, bet tas, par ko mēs tagad runājam, visu padarīs vēl ļaunāku. Priekšsēdētāja kungs krīze jau nepazudīs vienā dienā pati no sevis. Eh, tā arī, tā, eh, tā pat pašas no sevis nepazudīs arī problēma problēmas, ir cevišķi tās, ko piedzīvo mana valsts. Bez izaugsmes mēs te runājam par tādu politiku, kam nav izējas, kas nepiedāvās risinājums valstīm, kas mēģina uh, piemēroties jaunais sāc, uh, situācijai. Paldies! Tagad uh, vārds Galpēlces kundzei. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök, hogy az informális csúcs központi témája a gazdaság. Paldies, priekšsētāji! Man liels prieks, ka galvenais akcents tika lik uz darba vietu radīšanu un ekonomisko izaugsmu, bet nedrīkst aizmirst, ka kopš decembra mēs uh, redzam procesu, kur ir starpvaldību pakts, kas tika labi sagatavots un cenšas uh, pāriet kopienas līmenī. Un ir daudz deputāti, kas uzskata, ka uh, šāds starpvaldību līgums nav vajadzīgs, un tur nav nekā jauna salīdzinoša ar sešpaku, kas jau ir pieņemta. Lai gan es šim viedoklim nepiekrītu. Es uzskatu, ka šis saturs jau bija atspoguļots sešpakā. Vēlos teikt, ka kopēja finanšu pārvaldība palīdzēs un visi līgumi ir labi, ja tie palīdz uzlabot finanšu situāciju ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Tomēr pilnībā neesmu apmierināta ar rezultātu, jo kopējie pasākumi ne visi varēs tikt īstenot, jo pakts nav parakstīts. Un tagad mēs aicināsim dalībvalsts, kuras nav Eirozonā, piedalīties visās sanāksmēs nu, viss labs, kas labi beidzās, un man prieks, ka šis fiskālais līgums tika a, parakstīts, un es ceru, ka būs pietiekami daudz laika nākotnē novērst tā trūkums. Sāksim brīvā mikrofona procedūru un parasti tā norisinās tā, ka es dod vārdu tiem, kas ir spontāni izteikušies. Bet pusotru stundu jau te kolēģi spontāni pieteica, izteik, pieteicās, lai varētu runāt. Tādēļ es mēģināšu būt godīgs. Sākumā došu vārdu Luhankungam, viņš jau ļoti ātri pieteicās runāt. Datorite situācijai alarmante în ceea ce privește rata șomajului în rândul Paldies, priekšādātāji. Tā kā jaunieši lielā daudzumā ir bez darba un par ko vēlējās runāt arī Eiropā doma. Situācija jauniešiem uzlabojas tādā ziņā, ka jaunieši Uh, saņem zinām labumu no notiek, notikumiem pēdējās dienās. Šī situācija ir jāuzlabo kopienas līmenī un arī katrā dalībvalstī atsevišķi. Viens no veidiem, kā panākt šo mērķi, ir kohēzijas politika. Uz doto brīdi valstu līmenī ir uh, programmu veidošanas procedūra sākusies uz laikposmu no 14. līdz 20. gadam Komisējai un padomēji būtu vairāk uzmanības jāpievērš e, jauniešu nodarbinātības jautājumiem un jāatbalsta labi finansēti projekti, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Paldemats kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji. Es ļoti labi apzinos, ka jūs visi neatbalstāt tos skaļos izteicienus, kas izskanēja šajā zālē, un daudzi uzbruk arī Grieķijai. Es negribēju vispār eh, par to tagad runāt, bet gribēju vērsties pie citiem kolēģiem un lūgt, lai mēs visi kopīgi padomātu, pie kā tad noved šādi stereotipiski izteikumi. Uh, Tā ir tāda vienbalsīga kritika, kas ir vērsta pret vienu valsti, kas īstenībā pūles vaigas viedros, lai izkļūtu no krīzes. Broka kungs jau ir devies prom. Bet es gribēju pateikt, ka Eh, nevēlos tagad nosodīt kolēģi izteikumus un eh, nopietni neuztvert viņu ieteikumus. Un, protams, kāds mēģina palīdzēt valstī, kas mēģina tikai pildīt savas saistības, un Vācijas eh, deputāts Zigmunds Gabriels teica, ja ir iespējams izv izvēlēties starp nacionālo lepnumu un palīdzību, nu tad atcerēsimies vēsturi un izdarīsim secinājumus. Ak vai došu vārdu Mičela kungam. Lielas paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Sākumā gribētu sacīt, ka zināmā mērā mēs te ejam no viena regulējuma uz otru un kaut reiz saprotu, uh, ka tas bija grūti, jo mūsu rīcībā nebija nepieciešamās institūcijas. Tagad ir pienācis īstais laiks iet doties tālāk. Dragi kungs, ekonomikas eh, komitejas sacīja, ka eh, fiskālā, fiskālie pasākumi bez izaugsmes eh, ir bezjēdzīgi es saprotu, ka tā ir, bet tad lūdzu vairāk uh, uzsvaru uz izaugs. Protams, ka mums ir vajadzīga jauna definīcija, kam Kas, kāda ir uh, tirgus ekonomikas uh, galvenais, kāds ir uzdevums? Kāda ir privātā sektora un valsts uh, sektora iesaisti? Šiet, ka oligarhi ir pārņēmusi dažas tirgus daļas, tad lūdzu ņemiet vērā, ko tirgi īsti nodara valsts uh, sektoram un mums kā parlamentiem uh, ir jādara viss, lai nodrošinātu izaugsmi. Obermērkungs. Liels paldies! Tāpat kā citi deputāti, es esmu nedaudz apjukuši. No vienas puses es saprotu, ka Eiropas līmeņa likuma pieņēmēji saprot, ka ātrāk ir jāsniedz atbild uz krīzi, un šī krīze nav tikai ekonomiska. Es tam piekrītu. No otras puses es saprotu, ka mūsu izējas punkts nav pareizais. Protams, mēs neko nevaram darīt bez finanšu stabilitātes un uh, stingriem noteikumiem, taču manuprāt, uh, problēmas sakne ir tā, ka nav pietiekoši liela uzmanība pievērsta izaugsmē nodarbinātiem sociālajai iekļautībai. Līderis pārsvarā eh, nodarbina tikai taupības pasākumi. Turklāt es eh, neesmu pārliecināta, vai šī atbildes forma ir pareiza. Mums ir jāturpina kopienas metoda. Mēs nedrīkstam pieļaut Eiropas šelšanos. Šeršano, Mums jāstrādā kopā neat, neatkarīgi no atšķirībām dalībvalstīs. Turklāt es uzsvaru, ka, Eiro, ka Eiropas tau, parlaments ir vienīgā uh, demokrātiski ievēlētā iestāde. Paldies. Paldies, Gurmai kundze. Dāmas kungi, vēl Maties kundze grib runāt, lūdzu. Obrigada, Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā padomu sanāksmē Barozo kungs nāca klajā ar PowerPoint prezentāciju, tā bija tāda didaktik, didaktiska pieeja, un tur atainojās uh, dati par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, ar kādām grūtībām tie saskars. Es biju pārsteigta. Kad bija runa par eh, grūtībām, ar kurām saskars MBU, uh, Tur nebija runa par eh, nekvalificētu darba spēku, tur vairāk bija runa par to, ka pietrūks līdzekļu aizņēmumu iespēju. Tāpēc es pilnīgi nevaru saprast, un varbūt Trompeja kungs varētu atbildēt, kāpēc valdības nodarbojas tikai ar taupības pasākumiem? Kāpēc tās grib samazināt Uh, algas, algas nav problēma maziem vidējiem uzņēmumiem. Kādi ir priekšlikumi? Divi priekšlikumi. Mēs varam risināt šeit konkrētās individuālas problēmas. Mēs te nevaram izlikties, ka viss ir kārtībā. Mēs esam šeit, lai palīdzētu cilvēkiem. Jautājums pavisam konkrēts. Lūdzu, pastāstiet, kā jūs domājat veicināt izaugsmu. Vēl diviem kolēģiem ļaušu izteikties, un tad punkts. Protašievičs kungs. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ta dzisiejsza... E, Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas debates un debates Eiropas plašsaziņas līdzekļos liecina par to, ka ne visas gaidas e, attiecībā uz pirmdienas samitu ir Uh, apstiprinājušās. No otras puses, šis samits nonāca pie saprātīgiem, gudriem kompromisiem. Kompromisi īpaši prieku neizraisa, taču mēs panācām lielāku fiskālo disciplīnu, labākas Eirozonas valstu e ekonomikas perspektīvas, un mums izdevās novērst uh, divu šķiru Eiropas izveidi ar atsevišķām institūcijām. Polijas valdība sāka diplomātisko ofensīvu, un es gribētu pateikties Šulc kungam par uh, Eiropas kohēzijas aizstāvniecību. Lopes Agilārs lūdzu. No vez, que... Jā, ir patiešām nožēlojami, un es to nesaku pirmoreiz Eiropas parlamentā. Uh, un Eiropadomes uh, lēmums arī uh, pirmo reizi netiek nopelts, un es domāju, ka tā nebūs arī pēdējā reize, kad mēs par to strīdamies. Viņi runāja tikai par deficītu un uh, līdzekļi ir par jaunu jāpārdala, jāstimulē izaugsme, bet ar šo finansējumu nav gana, lai radītu jaunas darba vietas. Uh, Un tad tiek runāts par fiskālu savienību un eh, tiek runāts tikai par to, kā varētu ietaupīt uz budžeta rēķinu, bet netiek eh, piedāvāt jauni nodokļi. Un parlaments bieži vien tiek arī ignorēts, jo ar jauna līguma palīdzību viņi grib izvairīties no kaut kā, viņi tur neņem pilnībā vērā arī ECB lomu, un nu, tādā veidā pacienti nevar izdabūt no komas, viņa stāvoklis tikai tikai pasliktināsies. Pirms dot vārdu Šefčoviča kungam un Van Rempē kungam daži vārdi par brīvā mikrofona procedūru. Brīvā mikrofona procedūra tika ieviesta, atgādināšu to arī grupu priekšsēdētājiem, lai kolēģi tā spontāni varētu piedalīties eh, debatēs pēc tam, kad būs noslēgušās debates. Bet bieži vien realitātē izskatās tā, ka daudzi mēģina ieviest tādu uh, senātāju sārakstu un mēģina šeit izmisīgi izteikties cilvēki, kas nav bijuši iekļauti iepriekšējā sarakstā. Bet tā tas nebūs. Nu, kolēģi, lūdzu lūdzu darīsim tā, lai pēc debašu noslēguma mēs spontāni varētu pieteikties. Savādāk tas būs negodīgi. Tā, tagad došu vārdu Šefčoviču kungam. Much, Mr. Paldies, priekšsētāji, cienījamais padomus priekšsētāji, deputāti. Vispirmām kārtām paldies par ļoti dzīvīgu un interesantu diskusiju, un, ka minēts ļoti daudz jaunu ideju un tas parāda, ka šis samits bija ļoti būtisks un nozīmīgs, jo pēc noteikta laika posma galvenais akcents tika likts uz izaugsmi. Un bija ļoti svarīgi, ka mēs tādējādi skatījāmies uz galveno jautājumu, ko uzdod mums eh, pilsoņi, kā panākt izaugsmi un darba vietu izveidi. Tas ir ļoti būtisks elements, lai garantētu spēcīgāku ekonomisko un fiskālo pārvaldību. Un vēlos izmantot šo iespēju, lai teikt paldies arī Eiropas parlamenta sarunu vedējiem Ferhofštāda, Galķērī un Brokukungam un par lielisku padarīt darbu un labu sadarbību ar Eiropas komisiju. Atgriežoties pie samita rezultātiem Es domāju, ka diskusijas par izaugsmi un tas, ko von uh, Rompoja kungs var apstiprināt, šī būtiskā pieeja skatoties uz izaugsmu un politikas vienkāršošanu šī mērķa panākšanai, tas viss ir ļoti svarīgi. Un nevaru piekrist tiem, kas uzskata, ka mēs varam radīt jaunas darba vietas, uh, izjaucot Eiropas sociālo modeli Mēs uh, jau tādā laikā dzīvojam 18. un 17. gadsimtā, nevajag atgriezties tik tālā pagātnē. Tālāk runājot par jauniešiem, manuprāt, pasākumi, kas Eiropa padoms laikā tika pieņemti, lai palīdzētu uh, jauniešiem, lai lielo skaitu jauniešu, kuri nestrādā, nemācās un nesaņem nekāda veida apmācības profesionāla ziņā, manuprāt, uh, rīcība bija nekavējoša un Februārī kopējas darbības komandas satiksies un līdz pavasarim šīs jaunie darba plāni tiks skatīti Eiropas padomes pavasara sesijā. Un es uzskatu, ka mēs rīkojamies ļoti ātri un labi sadarbība no dalību valstu puses. Tālāk būtiskais jautājums par ekonomisko un fiskālo pārvaldību. Man šķiet no šīm diskusijām kļūst pilnīgi skaidrs, un tas pats bija arī Eiropa padomē dzirdams, ka nevar panākt konsolidāciju bez izaugsmas. Protams, pagājušajā nedēļā mēs centāmies glābt eiro, glābt Eiropas monetāro savienību. Tagad mēs ejam tālāk, mēs skatāmies uz, zinām, stabilizāciju, liekam akcentu uz izaugsmi, kas palīdzēs daudzām Eiropas Savienības ģimenēm ļoti svarīgs punkts, kas jāuzsver. Klausoties diskusijas, daudz runātāji par rezultātiem ir runāja diezgan drumā tonī. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments un komisijas kopā strādājot ir ļoti būtiski stiprinājuši kopienas metodi, lai garantētu, ka parlaments tiks iesaistīts ekonomiskajā pārvaldībā un institūcijas būs centrāls ekonomiskajai pārvaldībai nebūs jaunu Eiropas institūciju un šis līgums tiks iestrādāts Eiropas tiesībās piecu gadu laikā. Tas ir ļoti labs un pozitīvs rezultāts un uz to arī tā būtu jāraugās. Pa, ļoti ātri par konkrētiem jautājumiem es pilnībā piekrītu Dolkungam par uh, pakalpojumu direktīvām. Šo direktīvu pilnīga īstenošana nodrošināt, ka pieaugu par 45%, tiešās investīcijas par 20% pieaug. Palielinātos arī kopējs IKP, kur gan vēl mēs varētu, varētu atrast tik vieglu potenciālu izaugsmē. Un ļoti žēl, ka šī direktīva vēl joprojām nav īstenota, un tādēļ ir uzsākuma pārkāpuma procedūra pret pēdējām divām dalību valstīm, kas to nav pareizi pārnesušas. Ferhofstadt kungs runāja par patentu jautājumu un varu jums teikt, ka par to es ļoti aktīvi runāju vispārējo jautājumu padomē un arī padomas priekšsēdētājs Eiropadomas laikā par to runāju. Un patiešām tad, kad būs iespēja samazināt izmaksas, tas jādara pēc iespējas ātrāk. Mēs par patentu jau sen runājam un tagad man ir prieks, ka vismaz ir termiņš līdz kuram šis jautājums ir jāatrisina tāda līdz jūnijam Eiropadomē. Un es aicinu tās trīs valsts, kas nespēja vienoties par to, kur būs mītne, atrast kādu risinājumu, jo mūsu inovatīvai sabiedrībai ir nepieciešams šis risinājums. Svobods kungs komentāri par finanšu darījumu nodokumu, Ferhofstundu komentāri par eiro obligācijām finanšu transakciju nodoklis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums un vēlos jums teikt, ka komisija neatteiksies no šī priekšlikuma. Mums bija viena ļoti smaga politiska diskusija par šo jautājumu, tā nebija uh, izšķiroša, bet ja mēs pacelt rokas pēc katras krūtas diskusijas Eiropas padomē, tad nebūtu vispār nekāda tiesība akta mūsu Eiropas līmenī. Mums ir jāturpina, mums nepieciešams jūsu atbalsts, un es uzskatu, ka katrā dalība valstī uh, cilvēki apzināsies, cik eh, noderīgs būs šis pasākums, ka tas kodīgi eh, sadalīs slogu finanšu nozarē un ka tam būtu arī laba regulējoša ietekme. Es uzskatu, ka šie argumenti ir ļoti racionāli un kūs virsroku. Eiropas un stabilu, Eiro obligāciju un stabilizācijas obligācijas. Mēs uzskatām, ka tas ir lielisks ieguldījumu stabilizēšanas instruments. Mēs to parādījām savā iespēju dokumentā. Mēs redzam, ka diskusijas turpinās, tās ir ļoti smagas, bet uzskatu, ka arī centieni fiskālajā konsolidācijā veicinās savstarpējo uzticamību starp dalību valstīm, redzot, ka mums var uzticēties, kad mēs pārvaldam savus valstu finanses un es esmu pārliecināts, ka būs diena, kad mēs izmantosim gan eiro obligācijas, gan stabilitātes obligācijas kā ļoti būtiskus finanšu un investīciju instrumentus Eiropas Savienībā. Un pēdējais, ko vēlējos teikt par līdzfinansēm, piekrīt Ferhofstad kungam, tas ir ļoti būtisks jautājums un ļoti labs instruments, kurā par palīdzēt valstīm, kurām ir grūtības. Mēs jau esam palīdzinājuši par 7 no 75 līdz 85 Latvijai, Grieķijai, Portugālei, Rumānijai, līdzīgi rīkojamies arī īrijai, un tagad esam palielinājuši vēl tālāk. Ja runāju par Grieķiju, tur 95% Grieķijas iestājām palīdzam apgūt šos fondus arī dzīvē. Paldies priekšsēdētāji. Zefčovičs, tas vēl. Paldies Šefčovičs kungam, tagad došu vārdu Van Rombin kungam. Merci, Paldies, priekšstādātā, dārgie kolēģi. Kā jau es sacīju savā ievadrunā, izaugsmes politika un nodarbinātības politika tiek veidot vairākos līmeņos. Ir īstermiņš, ir ilgtermiņš, ir ekonomiskie aspekti, ir tīri specifiski aspekti, tieši saistīti ar nodarbinātības politiku, ir tas, kas darāms dalībvalsts līmenī, ir savukārt tas, kas darāms Eiropas Savienības līmenī. Nu, runājot par īstermiņu, un es izteikšos visnotaļ kodolīgi, nu tā es ceru. Pirmkārt, nedrīkst aizmirst to, ka tagad, protams, mēs saskaramies ar recesiju, stagnācijas periodu, taču. Eh, par diviem procentiem Eirozonā ir pieaugota izaugsme, pie, piedzīvota izaugsme pēdējo divu gadu laikā. Mums ir tendence aizmirst to, ka uh, periods pirms šī brīža bija slēpslīdz periods par spīti konsolidācijas pasākumiem. Protams, ir tādas valstis, kas izpilda savu programmu un tādas, kas savukārt cieši no tirgu rīcības. Taču runājot par vidējo līmeni 2010. 2011. gads ir bijuši labvēlīgi izaugsmē nodarbinātībai. Pat uh, runājot par tādām valstīm, dažs, dažs es zinu labāk par citu. Es zinu, ka Beļģijā 2010. un 2011. gadā mēs radījām 100 miljonus darba vietu un 7 miljonus mēs zaudējām 2009. gada krīzē. Pat šajā gada 2012. gadā ir gaidām pozitīva izaugsme. Es zinu, ka pastāv programmas daudzās valstīs, daudzos reģionos, taču es gribu uzsvērt to, ka pēdējo divu gadu laikā ir novērojams arī pozitīvas tendences, runājot par īstermiņa izaugsmi. Vissvarīgākā lieta, ko mēs tagad varētu darīt, un visi tam piekrīt, ir tā, ka jāatgūst eh, uzticēšanās Eirozonai. Kad uzticēšanās gaisot tiks izveidota, uzņēmēji un patērētāji uzticēsies vairāk un tas ļaus nodrošināt labāku ekonomisko izaugsmi. Mēs piedzīvojam 2009. gadā, tad, kad uh, uzticēšanās gaisotne atkal tika atgūta, kad uh, valdīja uzticēšanās bankām, tad arī tika iztenota ekonomiskā izaugsme un palielinājās nodarbinātība. Tātad mums jāstrādā pie šī aspekta. Nu, patiesībā situācija nav bijusi tik katastrofāla, kā, katastrofāla, kā daži labi norāda. Piemēram, runājot par Vāciju, lielā mērā ir samazinājuši par 1,6 punkts Spānijai un Portugālei. Itālijai un Portugāles samazinājies samazinājusi procentu likme. Es nevarētu sacīt, ka viss ir lieliski, taču jau situācija ir uzlabo, uzlabojusies. Īrijā samazinājums ir par 6%. 7%. Vai ar to pietiek? Protams, ka nē. Vai šis ir pagrieziena punkts? Jā. Es ceru, ka mēs varam turpināt doties pa šādu ceļu. Īstermiņā labāk, vairāk tērēt nav labs uh, risinājums un šādi palielinot deficītu. Mēs šo risinājumu jau mēģinājām un, un tas izgāzās. Pat ārpus Eiropas Savienības tie, kas īstenoja šādu pašu politiku, fiskālo stimulu, uh, ir spiest atgriezties pie standarta politikas un pat saistībā ar zelta likumu. Šis deficīts, kur mēs varam pieļaut, ir reāls struktūrāls deficīts. Tur ir paredzēta manevra telpa. Tur ir runa par struktūrālu deficītu, nevis par nominālu deficītu vai par 0,5% eh, deficītu, kas būtu visu laiku. Tātad to ir vērts uh, attiecīgi novērtēt. Runājot par īstermiņu, e, katram plusam ir savi mīnusi. Nesenā uh, e, e, eiro uh, likmes samazināšanās palīdz mūsu eksportam, un tas var nākt par labu. Taču, runājot par ilgtermiņu un 2020. gada stratēģiju, tā tiek apsmieta, kā tiek runātas, ka tā ir tāda kā Lisabona stratēģija. Es domāju, ka tagad ir laiks nonākt pie nopietnas attiekties attieksmes ir laiks iestrādāt 2020. gada stratēģijas Eiropas pusgadā un sešu dokumentu pakotnē. Šajā parlamentā ir izskanējušas balsis par daudz lielāku iestāšanos strādāt pie šī projekta. Runājot par Eiro plus pakotni, nodarbinātību tas arī jāņem vērā. Protams, ka tas viss ir jāīsteno, taču manā skatījumā uh, Attiecībā uz ilgtermiņu mēs eh, pieņēmām vissvarīgos soļus, lai arī nākotnē ilgtermiņā šī stratēģija būtu veiksmīga. Runājot par e, Eiropas projektu, man jāsaka, es uz to raugos mm, perspektīvi. Es vienmēr uzskatu, ka ir pozitīvi Eh, punktu. Jūs zināt, es kā ministrs 70. gados daudzkārt dzirdēju, mēs izgāzāmies eh, Eiropadomē, mums neizdevās iegūt vienošanos par, par Eiropas patentu. Es runāju par 1978. gadu. Tagad mēs esam nonākuši daudz vēlākā laikā, turklāt Beļģijas prezidentūras laikā. Pat eh, daži ekonomikas ministri, kurus, kuri daži no viņiem jums ir labi pazīstami, uh, Eiro, eh, Beļģijas prezidents laikā mēs stiprinājām sadarbību. Tagad mums ir jāpār, jāpārvar pēdējais, eh, pēdējā fāze, taču esmu pārliecināts, ka Dānijas prezidentūra, esmu pilnīgi pārliecināts par to radīs risinājumu šai patentu problēmai. Ir ekonomiskais aspekts, ir arī sociālais uh, aspekts un specifiski nodarbinātīs politika. Taču te mums visam skaidri jāapzinās Eiropas līmenī mēs varam izvērst daudz pasākums. Mēs, piemēram, varam strādāt pie vienotā tirgus, mēs varam mobilizēt un kārtējo reizi mobilizēt Eiropas fonds. Mēs to esam darījuši. Turklāt mēs esam samazinājuši eh, līdzfinansējuma mm, īpatsvaru apjomu. Tas jau arī šeit tika atgādināts. Pastāv visas tās projektu obligācijas. Uh, taču jāatzīst, ka vislielākais darbs ir jāīsteno nacionālajā līmenī. Mēs varam stimulēt nacionālās valdības, nacionālās parlaments, mēs tos, mēs varam pieprasīt apņemšanos no viņu puses, mēs savā ziņā pat varam uh, uzlikt sodus. Viņiem tas viss ir paredzēts Eiropas pusgadā, taču lielākā daļa darba ir jāīsteno nacionālajām valdībām un parlamentiem. Citādi nav paskaidrojumi šī atšķirība starp uh, um, uh, Nīderlandi, Austriju, Vāciju un citiem Eiropas reģioniem, kur, piemēram, jauniešu bezdarbs ir uh, apmēram 8%, un uh, citas valsts, kurās jauniešu bezdarbs sasniedz 50%. Atšķirība ir milzīga, atkarībā no tā, kāda politika pagātnē tika īstenot. Tātad mēs vēlreiz varam aicināt nacionālās valdības dalību valstis sekot labajiem paraugiem. Piemēram, Austrijas paraugs. Mēs varam eh, tās finansiāli atalgot un arī eh, tai ziņā komisijas rekomendācijas būs ļoti vērtīgas. Un Eiropa padomu secinājumi arī dodas šajā virzienā. Es negribētu tās novērtēt par zēmu, kā daži labi šeit ir darījuši. Ir tātad šī ekonomiskā daļa un e, sociālais aspekts. Un, kā jau es sacīju, lietas, kas darāms Eiropas līmenī un dalībvalsts līmenī, runājot par līgumu. Dargie kolēģi, kad es salīdzinu visu to, kas agrāk tika sacīts par šo līgumu pirms tā noslēgšanas, un e, ar tiem vārdiem, kas izskanēja šeit, tad man ir secināms, ka darbs ir bijis labs pat šajā parlamentā, galvenokārt šajā parlamentā, ir daudz strādāts, lai iestrādātu šo starpvaldību līgumu Eiropas Savienības līgumu filozofijas kontekstā. Mums ir vēl jādara vairāk, lai tuvāko gadu laikā šis līgums tiktu integrēts pašā līgumā. Mums ir arī jā. Ja jāraugās uz to, lai tiktu nodrošināta labāka koherence Eiropas Savienība. Kādu brīdi e, pastāv draudi, daži labi to ir sacījuši, ka mēs iestājāmies par divu ātrumu Eiropu, taču mēs strādājam e, vienošanos ar 25 dalībvalstīm, diemžēl ne ar 27. Astoņas dalībās ārpus Eirozonas arī solidāri iestājas par šo kopīgo līgumu. Un mēs strādām vienošanos arī ar tām valstīm, kas nav daļa no Eirozonas, bet kas ratificē šo līgumu. Un mēs vienojamies, ka kritiskos brīžos arī šīs valstis var piedalīties Eirozonas valstu samitos, un tās var iesaistīties eh, visās tajās eh, tēmās, kuras skar līgums. Tādā veidā mēs pēc iespējas lielākā mērā esam uzturējuši Eiropas Savienības koherenci. Un atkal, ja salīdzinam ar to, kas tiks sacīts pirms šīs sarunām, ar to, kas uh, izskan par līgumu tagad, tad ir secināms, ka mēs esam īstenojuši labu un interesantu ceļu. Paldies! Paldies, Manopai kungs! Paldies par pacietību. Jā, mēs atkal īsti nevaram iekļauties laikā. Bet, protams, mēs uh, izanalizēsim šīs debats arī turpmāk. Nākamais darbkārtības punkts. Jautājuma laiks piedaloties komisijas priekšsēdētāja vietniecī Savienības augstajā pārstāvē ārlietās un drošības politikas jautājumos. Nu, es nogaidīšu, līdz te visi ieņem savus vietas. au Maroc. Bye. Ja. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie. Kollege Brok, ja, jūs Eštons kundze, sirsnīgi sveikt pie mums. Mums prieks jūs šeit redzēt.